nekādi nevarēja būt ar mums šorīt. Un arī uh, citas uh, viceprezidenta biroja, um, citas biroja um, personas, tā skatā viceprezidenta arī nevar būt klāt, un viņa atvainojas. Es e, ļoti augstu vērtēju to, ka jūs esat šeit, taču es stingri iebildīšu pret to, ka koordinātori mītni e, sanāksmes pārlikt tikai tāpēc, ka nebija viņi šeit. Es e, varu šeit būt pēcpusdienā un mums katrā ziņā ir jāuztur mūsu darba kārtība efektīvi. Es domāju, tas ir pilnīgi nepieņemam, ka vienkārši dienu iepriekš pat nedēļu pirms paredzētās sanāksmes. Eh, tas būtu nepieņemami. Es vienkārši gribēju sacīt, ka eh, tā, tā strādāt turpmāk nedrīkst. Es tiešām esmu dosmīgi par šo. Labi, mēs eh, nodosim viņai šo ziņu, neatkarīgi no manas vēlmes. Tātad ir zināmas izmaiņas mūsu sanāksmes darbā šodien. Mēs uh, sāksim mūsu darbu ar uh, Nikifora Diemandūros Eiropas ombuda uzstāšanos. Tas būs viņa uzstāšanās par 2009. gada pārskatu. Un uh, tāds partijas grupa ir nozīmējusi referenti euh, Natāčevu. Nu, viņam mazliet aizkavējis. Un pēc tam būs e, Diemandoras uzstāšanās par īpašo ziņojumu. Un tad astotais darba kārtības punkts ir pārlikts, un devītais punkts ziņojums par faktu vākšanas misiju kompānijā. Kampānijā ir pārlikts uz 16.30. 12 punktu par to izteiksies Stokvela kungs, lūguma raksta iesniedzējs. Katrā ziņā es gribētu uzsvērt, ka saistībā ar Lloyds lietu eh, parlaments jau ir atbalstījis eh, šo lūguma raksta iesniedzēju un šī lieta tika slēgta, tomēr vēl ar vienu ir eh, nopietni pārkāpumi saistībā ar eh, šīm dalībvalstīm. Un tāpēc Kristofers eh, uh, Stokvēla lūguma raksts vēlreiz tiek iz, izskatīts, un tāpēc mēs uzklausīsim Stokvēla kungu. Un 13. 13. 13. jautājums uh, ir Geringeris. Priekšlikums runātājiem nav ieslēgts mikrofons. Es atvainojos. Tātad Loida lieta tiek pārlikta uz pēcpusdienu Es ceru, ka tā nav. Saka runātāji. Nē, nē, nē, nē, e, tas Loida lieta paliek šī rīta sanāksmes darba kārtībā. Tātad pēcpusdienā pēc koordinātora sanāksmes, tā, e, kas būs starp 14, 30 un 15, tad būs, uh, būs um, iepazīstināšana ar uh, diviem pētījumiem par īpašumu atgūšanu. Tur ir vairāki lūguma raksti, kas arī tika skatīti iepriekšējā sasaukumā. Būs arī vairāki eh, lūguma raksti iesniedzēji klāt. Parjādas kungs un Stēres kundze. Un pēc tam Mēs pieņem, tātad līdz ar to tagad e, mēs gribētu pieņemt darba kārtību, vai jūs tai piekrītat? Jā, es zinu, te mazliet tādas jūkas. <laughs> Labi, tad mēs pieņemsim, ka darba kārtība ir pieņemta. Nu, mēs darām, kā varam, darām, ko varam. Lūdzu, Diemanduras kungs, vārds jums, paldies, ka jūs esat mūsu vidū, un mēs klausīsim jūsu iepazīstināšanu ar ikgada pārskatu. Paldies! Liels paldies, priekšsādātājs kundze, es esmu ļoti priecīgs būt jūsu vidū, un es esmu arī priecājis, ka jūs esat e, lūgumrakstu komitejas priekšsādātājs šodien. Priekšsādātāji, cienītie cienītās dāmas, godātie kungi. Es gribu pateikties, ka man ir iespēja jūs uzrunāt šodien, sniedzot savu pārskatu par 2009. gadu. Šajā pārskatā ir sniegt eh, pamata informācija un eh, statistiski dati par eh, lūgumu rakstiem no pilsoņiem, no nevalstiskajām organizācijām, citiem 2009. gadā. Es iesniešu šo pārskatu 19. aprīlī parlamentu priekšstādātājiem Buzekungam. Šis pārskats, protams, ir pirmais ikgad pārskats, ko es jums varu iesniegt, kopš parlaments man ir pagodinājis atkal ievēlot manā amatā janvārī. Es pateicos parlamentam par viņa lielo uzticību manam darbam, un es varu apliecināt to, ka arī turpmāk grib cieši sadarboties ar Eiropas parlamentu. Un uh, Tādā veidā mēs varēsim nodrošināt lielāko labumu Eiropas Savienības pilsoņiem saskaņā ar līgumiem. Es uh, izskatu lūgumu rakstus par sliktu administrāciju uh, no Eiropas Savienības un dalību valstu iestādēm. Tas attiec, piemēram, uz nepamatotiem, uh, nepamatot novēlotām izmaksām projektu virzīšanai, vai arī vienkārši nespēja atbildēt uz vēstulēm. Atšķirībā no tiesas spriedumiem, mani ieteikumi nav saistoši, tomēr es vēlos sniegt tādus risinājumus, kuros, eh, kas ir pieņemama abām pusēm. Tie risinājumi bieži vien ir elastīgāki un ātrāk izpildāmi nekā spriedumu tiesas spriedumu, un nu, vēl, kas ir ļoti svarīgi, tie tiek sniegt bezmaksas. Un tas attiecas arī uz eh, izplatīto informāciju un uz eh, visā dokumentu izsniegšanu, kas var nodrošināt uh, cilvēku tiesības. 2009. gadā es saņēmu 3098 lūgumu rakstu no reģionālajiem birojiem, nevalstiskajām organizācijām, pilsoņu organizācijām un uh, privātām personām. Te ir par 10% bijis mazāk šos lūgumu rakstu nekā 2008. gadā. Un es, jums, un es varu paust savu gandarījumu par šo situāciju, un es jums paskaidrošu, kāpēc šis skaits ir pamats samazinājies. 2009. gada janvārī es izveidoju interaktīvu rokas grāmatas manā jaunajā um, interneta vietnē, un tas ir pieejams 23 Eiropas Savienības oficiālās valodās. Un tas attiecas vai nu uz maniem pakalpojumiem, vai uz dalību valstu, vai reģionālajām iestādēm, un uh, arī uz uh, pārobežu sadarbības tīkla Solvit. Jau 5. janvārī 2009. gadā eh, šis, eh, eh, šī rokas grāmata bija noderīga 26 tūkstošiem internetu lietotāju. Un tagad jau tādu lietotāju ir bijuši 1413. Un eh, šis ir bijis visefektīvākais veids, kā palīdzēt mūsu pilsoņiem. Izmantojot šo interaktīvo rokas grāmatu, eh, pilsoņi var jo vairāk eh, īstenot savas tiesības un jau pirmajā reizē vērsties pie pareizajām iestādēm un arī samazināt mums administratīvo slogu apstrādājot nepieņemams lūgumrakstus. Un tādā veidā arī cilvēki eh, izvairās no vilšanās, kad viņi ir spiesti secināt, ka viņi savu sūdzību ir iesnieguši nepareizajai iestādēji. Tādā veidā mēs varam lošināt to, ka pilsoņi var pilnīgi izmant, iztenot savas tiesības saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. Mana iestāde līdz ar to būs labāk spējīga palīdzēt tiem pilsoņiem, kuru lūgumraksti ir pamatot saskaņā ar manām kompetencēm. Es uzskatu, ka pateicoties interaktīvajai rokas grāmatām, eh, pilsoņi tiešām saņem labāku Uh, labāku, pak, labāks pakalpojums. 2009. gadā mans birojas apstrādāja 3018 sūdzību. Un, uh, vairāk par septiņ, un tas ir par 70% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Un vairāk par pusi šo te lūgumrakstu tiku apstrādāti ātrāk kā vienu gadu laikā. Un uh, te bija arī et, eh, arī sadarbības iestāžu darbs. Un 2009. gadā 56% šo lūgumu rakstu tika atrisināti. Un šie, eh, šie rezultāti daudz labāk nekā iepriekš. 35 gadījumos man bija kritiski komentāri 2008. gadā man šādu gadījumu bija 44 un, div, un 2007. bija 55. 5. Līdz ar to ir ja novērojama labāk, laba tendence. Tomēr vēl ar vienu šādu lūgumu rakstu ar eh, kritisku atzīmi no mans puses ir pārāk daudz. Un Eh, mana pārskata pēdējā lapas pusē jūs varat redzēt visu šos statistikas datus pārskatāmā veidā, cerams, ka tie ir pieejami arī jūsu dzimtajā valodā. Un šeit rodas eh, pamat eh, jautājumi par principiem. 2008. gadā es nosūtīju parlamentam vienu šādu pārskatu saskaņu eh, par eh, vecumu diskrimināciju komisijā. Un komiteja ar šo uh, jautājumu nodarbojas ļoti ātri, un 2009. gadā plenārsēdē Martīneza ziņojums atainoja šo situāciju. Un pēdējo trī gadu laikā uh, es esmu sniedzis arī pakalpojums uh, dažādām reģionālām iestādēm un, un citām organizācijām, visiem, kas, uz kuriem attiec Eiropas Savienības administrācija. 2009. gadā mēs pastiprinājām savus centienus, lai organizētu veselu virkni pasākumu ar uh, uzņēmējiem, ar uh, pārdomu grupām un nevalstiskām organizācijām. Un tādā veidā mēs saņēmām labus rezultātus, un 85, par 85% 2009. gadā ir palielinājusies mūsu redzamība sabiedriskajā telpā. 200, no 293 gadījumiem ir palielinājies skaits uz 345, uh, kas uh, tika arī izskatīts sabiedrībā. Uh, Un mēs arvien vairāk sadarbojamies ar citiem uh, problēmu risināšanas tīkliem kā Europe Direct un Solvit. 2009. gadā visizplatītākā problēma, <clears throat> kas tika skat lūgumrakstos, bija caurskatāmības trūkums. Un tā tika skarta 36% gadījumu. Un tad bija citi sliktas administrācijas eh, paraugi, piemēram, vēla izmaksa, naudas izmaksa projektiem, diskriminācija, nelietīga varas izmantošana un procedūrāls kļūdas. Ļaujiet man jums sniegt dažus piemērus pēdējā kategorijā. Es kritizēju komisiju par to, ka ar datoru ražotājiem Dell ne, nebija organizēta tikšanās viņa viņa, eh, viņa attiecībās ar Intelu. Un Intel par to iesniedz sūdzību, jo Intel uzskatīja, ka šeit uh, tika diskriminēts Intel. Un es uzstāju uz to, lai turpmāk šādas tikšanās noteikti būtu dokumentētas. Ir zināms pamats bažām, uz to es, to es arī norādu savā pārskatā. Uh, par to, ka ir ļoti daudz sūdzību par pārskatāmības trūkumu. Jo jāņem vērā, ka, lai pilsoņi spētu uzticēties Eiropas Savienībai, šai pārskatāmībai jābūt acīm redzamai. Saskaņā ar hartas 42. hartas līgumu un 53. pantu um, Eiropas Savienības līgumā par Eiropas Savienības darbību un saskaņā ar 43. un 44. hartas pantu ir jānodrošina tas, ka <clears throat> pilsoņi var uh, panākt savus taisnības, taisnību. Es esmu pārliecināts par to, ka uh, mūsu darbs var piešķirt lielāku tiesību nodrošinājumu mūsu pilsoņiem un man ir arī konkrēti priekšlikumi, kā mūsu organizācijai būtu jāstrādā par labu pilsoņiem. Un es esmu arī gatavs atbildēt jautājumiem saistībā ar uh, iespējamām kļūdām embud, ombud darbā. Un es esmu gatavs arī, nu, es izvirsu sev par mēģi nodrošināt labu sadarbību ar Eiropas komisiju, kas nāktu par labu uh, Eiropas Savienības pilsoņiem. Mans mērķis ir arī nodrošināt to, ka pilsoniskajā sabiedrībā un citās organizācijās pārstāvētie pilsoņi eh, var ļaut, var panākt to, ka viņu balsts tiek izskan sabiedrības telpā un var mainīt situāciju. Un eh, katrā ziņā ir jāstrādā pie tā, lai uzlabotos noteikumi caurskatāmības nodrošināšanā. Iespējams, ka ne visi no jums ir sekojuši šai, šiem procesiem, un es gribu nodrošināt to, lai pēc iespējas vairāk dokumentu būtu pieejami. 2009. gadā parlaments pieņēma Kešmena ziņojumu, kas lielā mērā skāra manas darbības jomu. Es ceru, ka komisijas ziņojums līdz ar to tiks grozīts, eh, komisijas priekšlikums tiks grozīts, lai uh, interesētām pusēm un pilsoņiem būtu iespējas vairāk aizstāvēt savas tiesības. Un uh, cita joma ir saistīta ar uh, to, ka bieži vien komisija līgumslēdzēju pusēm novēloti apmaksā apmaksā viņu mm, izdevums. Es esmu saņēmis pār par 30 sūdzībām no uh, pētījumu centriem un citām organizācijām šai ziņā. 2008. gadā es izvērtu pētījumu šai ziņā un tik secināts, ka, lai arī ir bijuši uzlabojumi, tomēr vēlas izmaksas vēl ar vienu pastāv kā viena no svarīgajām problēmām. Šāda aizkavēšanās ir katra, katrs piektais apmaksas gadījums. Tātad 20% 2009. gada martā es turpināju savu pētījumu, lai noskaidrotu, kādas ir bijuši komisijas soļi, lai risinātu šo problēmu. Es biju priecīgs uzzināt, ka 2009. gada aprīlī komisija ir izvērtusi jaunu kampaņu, lai uh, pātrinātu šos maksājumus. Tātad Uzlabojumi ir gaidāmi, jo eh, diezgan drīz, jo īpaši tas attiec uz individuāliem uzņēmējiem, uz nevalstiskām organizācijām un mazo un video uzņēmumu pārstāvjiem. Katrā ziņā tas ir viens liels ieguldījums, ko mēs varam sniegt mūsu Eiropas Savienības finanšu regulējumā. Ņemot vērā pamattiesību 40, eh, hartas 41. pāntu, ir jānodrošina gan saprātīga uh, finansu pārvaldība, gan arī administrācija. Šī finanšu regula ārkārtas gadījumos uh, varētu nodrošināt īpaši ātrus maksājumus uh, mūsu kļūdu, kas uh, izceļas mūsu kļūdu dēļ. Katrā ziņā mūsu uzdevums ir labu administrāciju īstenot praksē. Tagad es gribētu paskaidrot, kas pat labam tiek eh, sasniegts eh, pateicoties eh, strateģiskiem mērķiem. Es esmu izstrādājis, pārstruktūrizējis biroju 2003. gadā, lai eh, iespējami labi palīdzētu iedzīvotājiem, sniedzot viņiem informāciju 23 valodās un 27 dalību valstīs. Mēs esam centušies arī kandidātu valstīm sniegt informāciju viņu pašu valodās. Un es esmu pateicīgs par atbalstu, kuru parlaments ir sniedzis kā budžeta iestāde, sniedzot pozitīvu atbildi uz maniem pieprasījumiem. Uh, un arī eh, reaģējot uz lūgumiem pēc resursiem, lai nodrošinātu kvalitatīvus eh, pakalpojumus daudzgadīgajos programmēšanas periodos. Es eh, turpinu uzlabot iedzīvotājiem sniedzamās informācijas kvalitāti, um, arī attiecībā uz lūgumrakstu iesniedzēju tiesībām, un daudz kas ir darīts arī uh, attiecībā uz ombudsmenu tīklu. Tas sastāv no 92 birojiem dažādās valstīs, 32 valstīs, un te ir runa gan par starptautisko līmeni, gan arī par uh, dalību valstu līmeni, kā arī tas attiecas uz Norvēģiju, Šveici, Islandi. Šajā tīklā notiek sadarbība attiecībā uz gadījumu izskatīšanu, kā arī dalībnieki dalās pieredzē ar semināru un tikšanos palīdzību, ir regulāra vēstkopa, uh, arī diskusija fórums, un elektronisks uh, regulārs ziņu dienests. Viens no šī tīkla mērķiem ir veicināt eh, kompetentajam ombudsmenam ātru lūgumrakstu nodošanu un eh, padarīt arī ombudsmenu darbu labāk atpazīstamu un izskaidrot viņu sniegtos pakalpojumus Eiropas Savienības tiesību aktu kontekstā. 2007. gadā šis tīkls izplatīja paziņojumu, tas ir pieejams Eiropas ombuda tīmekļa vietnē 23 valodās. Un Eiropas Savienības eh, dalību valstu un kandidātu valstu seminārs notika Kiprā, tas notika aprīlī 2009. gadā, un tā mērķis bija uzlabot mūsu sadarbību. Priekšsēdētāji, es apņemos tiekties uz to, lai Eiropas iestādes un struktūras eh, savā pieejā koncentrētos uz iedzīvotājiem visās to darbībās, izmantojot katru iespēju panākt uh, prasību um, ātru atrisināšanu un noteiktu problēmas un veicinātu labākās prakses. Lai panāktu šo mērķi attiecībā uz komisiju, es turpināšu veidot savus kontaktus ar galvenajiem komisāriem, kas ir atbildīgi par attiecībām ar ombudiem. Notiks arī tikšanās ar ģenerāldirektorātiem un ģenerāldirektoriem komisijā 2009. gadā Es pieņēmu misijas paziņojumu institūcijai, un tas skan tā, te es citēšu, Eiropas ombuds mēģina panākt godīgus atrisinājumus sūdzībām pret Eiropas iestādēm, veicina caurskatāmību un arī administratīvu pakalpojumu uzlabošanos. Viņš mēģina izveidot un veicināt dialogu starp Eiropas Savienību un iedzīvotājiem un arī sekmēt augstākos uzvedības standartus Eiropas iestādēs. Pašreizējā gada laikā es vēlos eh, sastādīt stratēģijas dokumentu, kurā būs atspoguļoti šī misijas paziņojuma principi un vērtības, un tas attieksies uz ombuda visu piecu gadu mandātu. Tomēr ombuds nevar savos darbos eh, funkcionēt viens pats. Augstas klases administrācijas veidošana tas ir kaut kas, kas ir jāpaveic kopā ar Eiropas struktūrām un iestādēm. Ir jānodrošina pienācīgi mehānismi, mācīšanās no kļūdām, atklāts darbs un sabiedrības kontrole. Tie visi ir svarīgi līdzekļi, lai panāktu iedzīvotāju uzticēšanos jo lielāks būs atrisināto gadījumu skaits eh, un lielāks atrisinājumu skaits, jo vairāk iedzīvotāji tiks iedrošināti, jo viņiem būs taustām pierādījumi par to, ka notiek sadarbības starp eh, iestādēm un ombudu. Priekšsēdētāji, ar jūsu un jūsu komitejas atbalstu un vadību es turpināšu tiekties eh, izmantot agrākos sasniegumus, lai pilnībā izpildītu savu mandātu un tuvinātu institūcijas iedzīvotājiem un piešķirt šīm iestādēm cilvēcīgu seju. Paldies par uzmanību! Yes. Merci beaucoup, monsieur Diamandouros. Paldies, Diamandouros kungs, par šo ziņojumu un par visu jūsu veikto darbu. Mēs tiešām redzam, ka jums visi šie jautājumi ir ļoti svarīgi un ka Eiropas Savienības eh, pilsoņu bāžas jums ir tuvu pie sirds un mēs eh, lūgumrakstu komitejas vārdā jums pateicamies un arī esam priecīgi par to, ka varam ar jums sadarboties. Man eh, šis, šī sadarbība ilgs tikai dažus mēnešus, bet es jau tagad varu sacīt, ka es skaidri redzu, ka jums šie jautājumi ir pie sirds un liels paldies par jūsu darbu. Nu, tad es gribētu dot vārdu komisijas pārstāvē Kosterozas kundzei. Jā. No nu, komisijas sekretari. Ah. Paldies eh, par jūsu ziņojumu. Paldies, Timanduras kungs. Un jūs ļoti <laughs> um, ilgi stāstījāt par jūsu attiecībām ar komisiju. Uh, Un jūs tā kā man izņēmāt eh, vārdus no mutes, jo es pilnīgi piekrītu tam, ko jūs sacījāt. Es gribu izmantot šo iespēju, sveikt jūs ar to, ka jūs atkal tikāt ievērēt, ievēlēts jūs amatā 20. janvārī. Tas gan bija tikai janvārī, taču šī procedūra sākās jau iepriekšējā gada jūlijā, augustā, un es gribētu uzsvērt to, ka komisija ir galvenā ombuda kliente, ņemot vērā tās kompetences pamat iezīmes. Un es priecājos arī par to, ka 2009. gadā komisijai adresēto lūgumu rakstu skaits ir lielā mērā samazinājies, un tas liecina par to, ka komisija ir īstenojusi savus centienus pēc iespējas ātrāk risināt uh, strīdīgus jautājumus ar saviem spēkiem. Un uh, mums ir arī uh, savas iespējas palīdzēt sabiedrībai. Un vēl es gribētu atzīmēt, ka pagājuši gadu Diamandūras kungs ir ticies ar komisijas eh, pārstāvi, un, eh, un pagājušajā gadā aprīlī ir bijis tikšanās arī ar ģenerāldirektoru rādu pārstāvjiem. Šīs tikšanās ir bijušas ļoti, ļoti produktīvas. Mēs esam eh, strādājuši pie daudziem jautājumiem arī savā sistēmā, un vēl. Well, jāatzīmē, ka Diemondūros kungs stāstīja ģenerāla eh, direktorāta pārstāvjiem, vadītājiem par ombuda lomu, par to, ka ombuda loma ir arī palīdzināt eh, un strādāt pakalpojumu kultūrā un ir pienākums eh, ombudam arī palīdzēt tik galā ar sūdzībām. Lūk, tāda kultūra. Un runājot par 2009. gadu, es gribētu teikt, ka Diemanduras kungs ir paredzējis tikties ar komisiju arī šogad. Varbūt ne tik agri, ne gada sākumā, jo kolēģija vēl nav noformulējusies, mums vēl ir iekšējā darbi jāpabeidz, bet darba kārtība ir pilna. Tomēr mēs zinām, ka šogad arī mums būs tikšanās ar jums, Diemanduras kungs. Un vēl ko jūs arī pieminējāt savā runā. Tad mēs gribētu jums pateikties par elastīgumu, ko jūs demonstrējāt telefonu procedūrā, ka jūs esat atrisinājuši arī ļoti daudz jautājumus telefoniski. Es tad atbildēšu arī uz daudziem komisijas jautājumiem. Jāsaka, ka šāda komunikācija ir izrādīsies par ļoti derīgu instrumentu. Tas ļauj mums risināt jautājumus ļoti ātri. Uh, Citos gadījumos šo jautājumu risināšana bez šīs procedūras būtu ilgus ļoti ilgi, un eh, tad es ceru, ka mēs strādāsim vēl ātrāk, ņemot vērā mūsu izmaiņas likumdošanas jomā. Mums eh, ir pienākums konsultēties savstarpēji. Un es gribētu jums pateikties par jūsu pūliņiem uzņemt kontaktus un centienus risināt praktiskus jautājumus. Ar uh, Solvit jums ir bijušas tikšanās, tātad paldies par šiem kontaktiem ar Solvit. Un uh, vēl, ko es gribēju teikt, es jau aizmirsu. Es gribētu pateikties par informācijas kampaņu, ko jūs izvedāt. Uh, jūs runā visām Eiropas Savienības valstīm un arī ar kandidātu valstīm. Tātad jūs bijāt visās valstīs un kopā ar Solvit jūs piedalījāties kādā eh, sanāksmē, kur jūs klāstījāt par, komis, par um, eh, starpnieku funkciju, ko veic ombuds. Es eh, domāju, ka jūs esat nodibinājis ļoti lielisks attiecības un tiešām ombuds ir lielisks instruments Un tiešām ombudu funkcijas ir ļoti atšķirīgas no tiesas. Ir iespējams eh, darboties uzreiz, uzklausīt iniciatīvas uzreiz, eh, līdz ar to var uzklausīt tautas balsi precīzāk un skaidrāk. Un eh, līdz ar to var arī likvidēt kaut kādas nepareizības, un, ar, un jūs arī varat sakārtot visu labā kārtībā to, kas notiek nepareiz mūsu institūcijās. Merci, merci, madame. Paldies! par šo informāciju. Un jūs pasvītrojāt, ka jūs gribat eh, labi sadarboties ar mūsu ombudu. Un tas ir ļoti svarīgi. Mēs gribam, lai šis imidžs saglabājas, mēs negribam to maina, mainīt, un mēs gribam turpināt sniegt vislabākos pakalpojumus mūsu pilsoņi. Vai jūs, Diematuras kungs, gribat kaut ko teikt? Es nezinu, kā jūs gribat. Es gribēju tikai atzīmēt. Droši vien jums ir savs plāns, bet es vienkārši gribētu atbildēt Kosta Rozes kundzei. Bet varbūt es gribētu reaģēt tomēr pēc diviem, trim jautājumiem, nevis uzreiz. Uh, bet um, es došu Nedeševs kundzei pirmajai, uh, un tad Kašmanov kungs. Pirmā, varbūt trīs cilvēki, un tad jūs atbildēsiet tā, varbūt ko. Labi, jā. Paldies, priekšsēdētā. Diemandūras kungs, es arī gribētu jums pateikties par šo prezentāciju, par šo izsmeļošo skaidrojumu. Es pievienojos arī komisijai. Es atbalstu arī 2009. gada ziņojumu. Un ļoti labi, ka jūs darboties arī kopā ar šo lūgumrakstu komiteju. Un es ceru, ka mēs turpināsim eh, darboties arī tādā pašā garā nākotnē kopā ar šo komiteju. Eh, bet eh, runājot par sadarbības ar mūsu divām institūcijām, parlaments un ombuds. Es gribu teikt, ka šī sadarbība ir ļoti svarīga, un no otras puses šī sadarbība arī tiešā veidā simbolizē pilsoņu interešu pārstāvību. Tāpēc es gribētu jums uzreiz pateikties par šo. Es gribētu atsaukt atmiņā divas lietas. Vispirms Es arī vēl neesmu apsveikusi jūs ar atkārtotu ievēlēšanu, un ja es pareizi atceros, eh, tad, mm, tad es gribu atzīmēt ar likumisko aspektu, ka Eiropas parlaments dod vēl papildus tādu mm, likumisko pamatu sadarbībai ar ombudu. Eh, Tātad situācija Lisbonas līgumu šobrīd vēl tiek risināta, mēs mainam visu situāciju, mūsu darbus Bet no otras puses pamatiesības vienmēr paliek pamatiesības, mums ir aizvien jauni izaicinājumi, un tāpēc ombuda darbs eh, aizvien vairāk tiek atzīts, pilsoņiem tas aizvien vairāk eh, patīk, un mēs lūgumrakstu komitejā to konstatējam. Un es gribēju arī jums atgādināt par prioritātēm. Uh, prioritāte. Mums vienmēr ir laba administrācija, cīņa par caurskatamību, par pamatiesībām, pieeja dokumentiem, un mēs katru dienu uzklausām mūsu iedzīvotāju mm, izteikumus par to, ka mēs, viņi grib, lai mēs strādājam vēl tālāk šajā virzienā. Uh, Un eh, jūsu uzdevumi mums nav jauni, bet tomēr mēs gribētu atzīmēt arī, ka daudz kas ir pabeigts, ir jau progress ievērojams. Un gribētu mēs jūs iedvesmot, atbalstīt, eh, lai jūs nemitīgi mēģinātu atrast jaunus risinājumus, jaunus, jauns atbildes, kas varētu aizvien vairāk apmierināt mūsu pilsoņus. Es eh, negribētu, lai jūs mazinātu domā tikai par izskatīšanas ilgumu samazināšanu. Es atbalstu arī interneta vietni, tad un to jūs atbalstiet. Un tad es gribētu jums pateikties par, par šiem izaicinājumiem vai uzdevumiem, kurus jūs pasvītrojāt savā runā. Jūs runājāt par informācijas kvalitāti, eh, jūs arī runājāt par tiešo Eiropas uztveri. E, pirmkārt gribētu pasvītrot šo pieju, kas ir balstīta uz iedzīvotājiem. Un ombudam nav jāstrādā vienam, tāpēc arī mūsu lūgumraksts komiteja ir šeit. Mēs arī domājam par pilsoņiem, mēs arī domājam par pilsoņu interesēm. Tātad jums ir jāņem vērā, ka parlaments arī simbolizē jūsu idejas. Un, kā jūs teicāt, e, ombuda uzdevums ir strādāt kopā ar citām institūcijām. Un es jau beidzu uh, savu runu, bet gribu pateikt uzreiz, ka jums ir varat rēķināties ar Lūgumas komitejas atbalstu. Mēs uzskatām, ka līdz šim sadarbība ir bijusi ļoti auglīga un ceram, ka tā arī būs nākotnē. Un liels jums paldies! Madame Auken. Diemžēl runātāja nebija ieslēgts mikrofons. Okay. Is on, whatever. <coughs> It was lightning here. Okay. Uh, and... Es negribu atkārtot jau pateikto, bet pievērsīšos dažām no pieminētajām problēmām. Pirmkārt, ik viens uh, šeit priecājas par to, ka komisija ir zināmā mērā piekāpusies un uh, Tas noteikti padarīs mūsu darbu produktīvāku. Un eh, runājot par eh, to, ka komisija ir piekritusi ombudam. Es beidzot par to ļoti varu var priecāties, par to, ka tas ir noticis eh, arī šajā portāra gadījumā. Bet uh, ir jānorāda arī, ka eh, caurskatāmības trūkums ir konstanta problēma. Es atceros no savas pieredzes parlamentā, pat tad, ja mums bija labi tiesību akti, un pat tad, ja parlaments uzsvērtās nozīmi gan iedzīvotājiem, gan arī citos aspektos, realitātē tika darīts viss iespējamais, lai šo caurskatāmību novērstu. Tika mainīti noteikumi, mainīti tiesību akti, Un es pat tiešām gribu uzsvērt, ka tā ir uh, pastāvīga cīņa, un ja mēs gribam to uzvarēt, mums ir šajā frontē jācīnās visu laiku. Tāpēc es gribēju jautāt, ko mēs varētu darīt attiecībā uz šo uh, oficiālajām vēstulēm, oficiālajiem brīdinājumiem. Dānijā ir. ir uh, vairākas eh, struktūras, kas pievēršas videi, un eh, mūsuprāt, eh, tās vajadzētu izskatīt Orhusas konvencijas kontekstā. Mana meita darbojas vidas komitejā, viņai ir šī informācija, viņa, viņai tā tika nodota slepeni, protams, viņa nedrīkstēja to nodot man. Uh, Un, ja es tagad dotos pie ombudu un jautos, jautāt, ko jūs darāt šajā jomā, jo tas gadījums turpinās jau ļoti ilgi, kā, kā, kā būtu ar šādas vēstules, ar šādu brīdinājumu nosūtīšanu? Manuprāt, te parādās uh, saziņas trūkums. Uh, Un varbūt jūs nevarat atbildēt uz šo jautājumu šeit, varbūt jūs varat atbildēt citreiz, bet es labprāt vēlētos, lai šajā jomā kaut kas tiktu darīts. Tad ir jānorāda, ka es arī ļoti priecājos par par mūsu un arī citu iestāžu darba rezultātiem, tostarp par investīciju bankas, un manuprāt, mums vajadzētu uzlabot iespējas, jo te nav runa tikai par to, ka šī banka darbojas Eiropas Savienības iekšienē, tā darbojas arī citās vietās, Tāpēc būtu labi, ja mēs varētu pieturēties pie Eiropas Savienības principiem. Un eh, paldies jums arī par pievēršanos šim jautājumam. Un es vēlētos arī saņemt sīkāku informāciju par ziņojumu materiālu. Man vēl nav bijusi iespēja to saņemt. Paldies! Paldies, Kašman kungs! Paldies, priekšstādātāji! Eh, paldies par lielisko ziņojumu. Uh, Diamanduras kungam un par darbu, ko jūs paveicāt eh, gada laikā. Es varētu piekrist iepriekšējai runātājai, bet, eh, lai mēs izprastu šo grēka jēdzienu, mums, mums tas ir jāaptver pilnībā un ir vērojama uzlabošanās attiecībās starp iestādēm un ombudu. Un, eh, un te nu pievērsīsimies tam jautājumam, ko es vēlos uzsvērt. Uh, Ja mēs vēlamies pārskatīt sabiedrības piekļuvi dokumentiem 1049 2001, Te ir runa par informāciju un piekļuvi dokumentiem, un kā jau jūs pareizi norādījāt, pastāv pārklāšanās starp eh, vairumu mm, pieprasī, pieprasījumu pēc jūsu iesaistas eh, konkurences un atlases procedūrās. Taču Mani jautājumi ir tādi, kā kuras iestādes ir iesniegušas, eh, kurām iestādēm ir lielāks pieprasījums pēc dokumentiem, vai tā ir padoma, parlaments, komisija un eh, sadarbība? Kāda ir jūsu sadarbība ar šīm trim iestādēm? Un arī gribētu runāt par konfliktu jēdzienos eh, piekļuvu dokumentiem un piekļuvu informācijai. Uh, bieži vien eh, tiesību aktu pamats eh, šeit ir ļoti atšķirīgs, un eh, tāpēc pilsoņiem un nevalstiskajām organizācijām un citiem rodas apjukums. Un jo īpaši ir jāpiemina viena institūcija, kas nav vēlējusies sniegt informāciju un dokumentus, un tāpēc jums vajadzētu iesaistīties kā ombudam un aktualizēt šo regulu 249, 2001. Paldies! Oh, es tagad došu Dimandorsa kungam un tad Bazesko kundze un tad Danokas kundze. Euh, jūs gribat uzreiz runāt, euh, Dimantoras kungs, vai arī gribat noklausīties vēl pāri jūs runātais, vai kādu būtu, kā jums būtu ērtāk? Mr. Diamanduros, I would like to congratulate. Diamanduras kungs, es vēlētos jums pateikties par ziņojumu, ar kuru iepazīstinājāt mūs šodien. Žēl, ka vairums man kolēģi šodien nav šeit. Un uh, es vēlējos uh, jums norādīt, ka pati pamanīju, Eiropas ombuda institūcija darbojas ļoti ātri. Pagājušo mēnesi es nosūtīju sūdzību un saņēmu ļoti ātri un ļoti skaidru atbildi no jums, un tāpēc eh, var teikt, ka šī institūcija darbojas eh, ļoti operatīvi. Kā jau jūs norādījāt, eh, pilsoņu iniciatīva izveidos pavisam jaunu dalības demokrātijas veidu un ļaus Eiropas iedzīvotājiem aktīvāk piedalīties pārvaldē. Kādas ir galvenās problēmas, kas varētu rasties šo jauno instrumentu ieviešanā un darbībā? Tāds bija mans jautājums. Paldies! Madame Zanoka. Ždanoks kundze. Yes. Ah, Atvainojiet, Bazesko kunga, kundze saka, ombuda kungs, es nesapratu, par kuru instrumentu jūs tieši runājāt, ja jūs varētu atkārtot. Runātājs saka, par pilsoņu iniciatīvu. Yes, thank you. Jā, paldies priekšsēdētāji. Arī es gribētu pateikties Diamandurusa kungam par ziņojumu un arī par uh, turpmāk veicamo darbu un nākotnes projektiem. Varbūt viens ierosinājums no manas puses jaunam tiesību aktam. Mēs zinām, ka 200 98. pants uh, līgumā apsola, uh, kā būs uh, labi standarti efektīvai, efektīvai ierēģņu aparāta darbam Eiropas Savienībā. Bet vai jūs saprotat, vai jūs atbalstāt ideju, kas ir radusies vairākās komitejās un parlamentā, proti strādāt pie jaunas regulas, uh, Um, kas attiektos uz Eiropas Savienības ierēģiem. Vai jūs sapratāt mani jautājumu? Ombuds saka, vai jūs šeit runājat par jaunu administratīvu likuma veidošanu? Labi, es varēšu komentēt šo jautājumu. Tam būtu jābūt saistošam, norāda runātāja. Merci beaucoup. Paldies. Efner kungam Ja jums nav nekas pretim, Diamantors kungs, un tad pēc tam jūs varētu atbildēt. Labi, labi. Yes, thank you. Only if you would... Jā, paldies. Vai jums nebūs pārāk daudz atbildamo jautājumu? Nē? Tad labi. Uh, paldies par man doto vārdu. Es gribētu atgriezties pie diviem jautājumiem, kurus jūs pieminējāt jūsu ziņojuma beigās. Un uh, tie ir divi jautājumi, kas ir saistīti ar uh, problēmām, kuras mēs nu pat risinājām parlamentā. Viena, viens jautājums ir piekļuva dokumentiem, kur uh, konstitucionālo lietu komiteja strādā pie jauna ziņojuma, ja te Mekī kundze pie tā strādā. Un šis Šis ziņojums, eh, manuprāt, ļoti labi sadarētu ar jūsu vīziju un jūsu izteiktajām domām, kuras jūs aktualizējāt jau agrāk. Vai es varētu jūs lūgt palīdzēt mums sagatavot šo ziņojumu ar savu pieredzi, un saviem secinājumiem, pie kā jūs nonācāt strādājot pie piekļuvas dokumentiem, eh, pie portera gadījuma un pie citiem gadījumiem, mēs vēlētos izveidot labu ziņojumu, jo mēs novērojam tās pašas tendences, ko jūs jau šeit pieminējāt, proti komisija aizvien mazāk vēlas eh, darboties šajā jomā. Otrs jautājums ir Eiropas pilsoņu iniciatīva, kur eh, mēs saņēmām jūsu komentāru par zaļo grāmatu. Uh, Tas bija ļoti noderīgs. Tagad mums jau ir tiesība akta projekts, un mēs gribētu saņemt jūsu komentārus arī par šo regulas projektu. Es arī vēlētos jūs uzaicināt līdzdarboties pie ziņojuma šajā komitejā, lai jūs varētu izklāstīt mums savas idejas un viedokļus. Es arī vēlētos jautāt, kā jūs redzat savu lomu, Eiropas tiesību sarga lomu šīs pilsoņu iniciatīvas procesā dažādos posmos, eh, sākot jau ar eh, šīs iniciatīvas eh, pašiem pirmsākumiem. Komisija savā tiesību aktu projektā norāda, ka, piemēram, iniciatīvas, kas ir pretrunā ar Eiropas komisijas vērtībām, nebūtu pieļaujamas. Komisārs Šefčevičs eh, tās ir nosaucis par smieklīgām iniciatīvām, un tās lūk vajadzētu aizliegt, viņa norāda. Bet šajā regulas projektā nav paredzēta tiesiska procedūra, un, un nav nolemts, eh, kam tad vajadzētu pieņemt lēmums par to. Uh, un kā iedzīvotāji var pārbaudīt, ka lēmums ir pieņemts atbilstoši un ar atbilstošu pamatojumu. Kā jūs redzat savu lomu šajos procesos un arī kā jūs redzat savu lomu gadījumos, kad ir runa par pilsoņu iniciatīvu, kurā izdevies savākt vienu miljonu parakstu, bet komisija ir nolēmusi nerīkoties. Vai mēs tādā gadījumā varam nodot priekšlikumu ombudsmenam? lai raudzītos, kādu citu palīdzību varētu sniegt un kā varētu konsultēt šīs iniciatīvas, jo viens miljons iedzīvotāju visā Eiropā ir e, parakstījušies un beigās viņi paliek ne ar ko. Tā patiešām būtu problēma. Kāds ir jūsu viedoklis par šo jautājumu? Paldies! Excusez-moi. C'est à vous maintenant. es atvainojos jums vārds tagad. Donc, merci beaucoup, madame. Paldies. Es gribētu sākt atbildēt franču valodā, lai varētu atbildēt uz jautājumiem, kas tika uzdoti franču valodā. Pēc tam es atbildēšu angļu valodā, lai uz jautājumiem, kas tika uzdoti angļu valodā. Tātad saņemšanas valodas kārtībā būs manas atbildes. Es uh, labprāt darīšu tā, lai visiem ir labi. Un tā sākumā es gribētu Kostarozes kundzei pateikties eh, par to, ko viņa teica. Es priecājos konstatēt, ka komisija vēlas turpināt sadarbību ar Bombudu, lai veicinātu tālāk pakalpojumu kultūru. Uh, lai novērstu uh, tādu kultūru, kad tiek gāsta vaina no viena uz otru savstarpējās apsūdzēšanas kultūru. Uh, ļoti jauki atzīmēt šādu vēlēšanos no komisijas puses. Tāda komisāri un ģenerālsekretārs un no ģenerāla direktorāta pārstāvjiem es saņēmu ļoti daudz pozitīvu domu un lādiņu. Un, um, bet joprojām mums vēl ir daudz lietas, kas ir jārisina Mums ir jācenšas strādāt kopā daudzos plānos, un esmu gandarīts dzirdēt no jums uh, šo ideju, ka kolēģi tiksies uh, savā sanāksmē ka jūs centīsieties savā sanāksmē informēt pilnīgi visu komisiju par mūsu mm, savstarpējiem kontaktiem, par maniem kontaktiem ar komisāriem individuāli. Uh, jo būtu svarīgi tiešām visiem plaši skaidrot, kas tas ir pakalpojumu kultūra, dienesta kultūra. Un ļoti jauki konstatēt, ka komisija ir arī iekšējā vēlēšanā strādāt pie šiem jautājumiem. Priecājos redzēt, ka ir institūcija, kas eh, entuziastiski uzņem šo ideju, ka ļoti aktīvi jūs gribat virzīt šo pakalpojumu kultūru, atbildēt uz iedzīvotāju jautājumiem. Uh, Eh, ka, jo ir arī tādas institūcijas, kas vilcinās, kas nevēlas, varbūt pilnībā nesaprot, par ko ir runa šeit. Un tāpēc ar jums labprāt es darbošos arī turpmāk. Un mīļš, paldies par to, ka piedāvājāt savu sadarbību. Eh, Delčevas kundzei gribu teikt sēkojošo. Arī jums milzīgs paldies par vārdiem, ko teicāt. Paldies, ka atzinīgi vērtējāt darbu. Tiešām ombuds ir atkarīgs no parlamenta. Arī leģitīmais aspekts ir saistīti atkarīgi no parlamenta. Un arī deputāti, kas tiek ievēlēti, tie pasvītro mūsu sadarbības likumību un mums eh, tas dod tādu morālu autoritāti. Man ļoti patīk šī frāze franču valodā eh, morālā autoritāte sakarā ar šo te procesu. Mēs saņemam likumdošanas pamatu un mēs strādājam kopā, sadarbojamies eh, auglīgi ar parlamentu kopumā un it īpaši ar šo te komiteju. Un skaidrs, ka ir arī citi mehānismu Eiropas Savienībā, kas dod tādu humānu seju, proti mūsu iedzīvotāji redz mūs kā humānu organizāciju, un es domāju, ka ar jūsu palīdzību mums jāturpina strādāt pie šī projekta stiprināšanas. Tāpēc liels paldies par jūsu iedrošinājumu. Un vēl es gribētu pasvītrot to, ka tiešām mēs esam samazinājuši sūdzību izskatīšanas termiņus. Mēs tagad ātrāk slēdzam visas šīs lietas, un pēc 2004. gada bija burtiski sūdzība eksplozija. Mums bija paaugstinājums par 55%, un triju gadu laikā mēs lietas esam samazinājuši, un tagad šis process ir zemāks. Un tas viss tāpēc, ka mēs darbojamies ļoti elastīgi, par to runāja Kosta Rozes kundze, mēs izmantojam tā saukto elastīgo procedūru, piemēram, tādu kā telefoniskā procedūra, un līdz ar to mēs esam varējuši izskatīšanas laiku samazināt. Viena gada laikā mēs esam samazinājuši milzīgo slodzi un, un arī atpalicību zināmā mērā, un tas ir milzīgs eh, sasniegums. Mēs uzskatām, ka tāda sodzība izskatīšana ir arī pakalpojuma dienas augsts kvalitātes rādītājs. Eh, varbūt tas nav nekas jauns bet mēs no sākuma ņemam svarīgākās lietas, ķeramies pie svarīgākā un cenam, cenšamies arī darboties divos virzienos. Mēs um, sekojam 41. panta izteiktajam labās administrācijas principam. Um, un šeit ir saikne pamatiesība ratifikācija Lisabonas līguma Un mēs eh, cenšamies virzīties tādā laukā, kas ir ļoti sarežģīts, kur ir jāstrādā godīgi, korekti un ļoti grūti pateikt šo vārdu fair angliski angļu valodā. Tā nav tīri taisnīgums, tiesiskums. Bet mums ir jāstrādā tā, lai mēs rādītu labas administrācijas piemēru un lai mēs darbotos burtiski kā tiesa, dotu tādā ziņā, ka, ka mēs dotu godīguma garantijas tādas kā tiesa. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, un par to mums ir jā, jācenšas sasniegt, jo to nosaka 41. saks. E, Pāncis atvainojas. Un vēlreiz gribētu pateikties par jūsu komentāriem. Uh, I... Jā, paldies par jūsu komentāriem. Es novērtēju jūsu atbalstu. Mēs vienmēr pateicamies visiem deputātiem, esam pateicīgi tiem, kas atbalsta mūsu darbu. Es ņēmu vērā jūsu bāžas par oficiālajām brīdinājumu vēstulēm, un es varēšu jums dot rakstvēdu atbildi Tādējādi sniedzot jums konkrētus juridiskus padomus, kā jau jūs zināt, es neesmu jurists un es nevēlos īsti izteikties par jomām, kas nav manā pilnīgā kompetencē. Taču es zinu, ka problēma varētu būt tāda e, līgumi un tiesu e, judikatūra paredz, e, paredz arī komisijas iespējas rīkoties ar pārkāpumiem. Un uh, ombudsmēna, ombudsmēns uh, var atzīt uh, šīs komisijas tiesības un iejaukties tikai jomās, kur uh, šo komisijas tiesību piemērošana varētu izraisīt pārkāpumus vai patvaļīgu rīcību. Uh, Tāpēc eh, man jāsaka, es nevaru iejaukties un es neiejaukšos komisijas eh, tiesībās rīkoties un lemt. Un es nevaru pateikt, vai gadījumu vajag slēgt vai nē, vai sūtīt uz tiesu, bet es varu iejaukties lietās, kur komisija nerīkojas atbilstoši un uh, izmanto savas pilnvaras, uh, lai nelemtu par lietām. Es uh, Priecājos, ka komisija ir beidzot sapratusi, ka te ir jālēmj un, un kā tā lēmīja, tas ir pilnībā komisijas ziņā. Man būs jāpievēršas šim uh, jautājumam vēlreiz, uh, arī jautājumam par piekļuvi šīm oficiālā brīdinājuma vēstulēm, bet uh, to es darīšu vēlāk. Un Kešman kungs, paldies vēlreiz par jūsu piezīmēm. Es eh, vēlētos norādīt, ka ir reliģiskā etika un ir laicīgā etika. Un uh, laicīgā grēka konceptu varētu pretnostatīt uh, garīgā grēka konceptam. Priekšsēdētā, e, es vēlētos norādīt, saka Kešman kungs, tepat Jēzus man piekristu, ka nu, šī atziņa man nekādu mierinājumu nesniedz. Uh, ombuda kungs eh, nevar eh, nākt klajā ar viedokli šajos jautājumos, bet eh, pievēršoties jūsu primāriem jautājumiem, Kešmen kungs, es vēlētos norādīt, ka agrāk vai vēlāk neizbēgami, ņemot vērā iestādes lielumu, vairums sūdzību, kas uh, ienāksies par piekļuvi dokumentiem, būs saistīta ar komisiju. Uh, Taču tā kā komisija, attie, uz komisiju attiecas ap 60% visu sūdzību, un tā kā komisijā strādā divas trešdaļas visu Eiropas ierēģņu, neizbēgami vairums iedzīvotāju sūdzēsies par komisiju. Un tas nebūtu nenorāda uz to, ka komisija strādātu sliktāk un ka komisijai būtu sliktāki procentuālie rādītāji. Uh, un ka tāpēc mēs saņemam vairumu sūdzību pret komisiju. Taču tā kā 56% visu saņemto sūdzību ir par komisiju un par parlamentu tiek saņemta 12% sūdzību, nākamajā vietā ir EPSO, mazāk par 10% sūdzību padome ir aptuveni 2%. Un te, te, te, te nav runa par, eh, kopumā te runa par piekļuvu dokumentiem. Un eh, Komisija sadarbojas eh, nepārtraukti ar mums lielāko daļu laika. Un te es gribētu atkārtot to, ko es jau teicu Kosterozes kundzei. Komisija, tāpat kā vairums iestāžu, eh, ir saistīta ar tādu kā iekšēju plaisu. Tā nav pavisam vienota iestāde. Te ir dažādas struktūras, eh, daļa no tām ļoti atbalsta uh, ombuda darbu un arī kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, piekļuvi dokumentiem, un ir citas struktūras, kuras nav tik ļoti tendētas uz šādu atvērtību. Es plānoju tikties ar Romero kungu no komisijas juridiskā dienesta, kas eh, sāk savu darbu pērn, un mēs runāsim par konkrētām jomām, kurās juridiskiem dienestam ir milzīga loma bet eh, ar mani jau tagad komisija ievērojami sadarbojas, kaut arī joprojām pastāv gadījumi, kad komisija rīkojas negribīgi vai atsakās sadarboties. Runājot par sadarbību ar parlamentu, tā ir laba. Piekļuva dokumentiem. Eh, pagājušajā gadā es ļoti priecājos, ka tika atrisināta virkne šādu gadījumu, uh, taču laiku pa laikam tiek saņemtas sūdzības par to, un es negribētu apgrotināt eh, šo komiteju, atkal runājot par gadījumiem pagātnē, kas attiecās jo īpaši uz eh, deputātu finansēm, kas radīja nesaskaņas ar komisiju. O, ar, ombuds nav saskāries ar šiem gadījumiem jau krietnu laiku, bet, eh, kā ir norādīts ombuda statūtos un līgumos, ombudam ir tiesības izmantot savu mandātu arī attiecībā uz parlamentu, un man uh, ir tiesības īstenot šo tiesiskumu, un ja nāksies Ja nāksies atkal cilāt agrākos jautājumus, es, man nebūs tiesība piemērot uh, likumus citādāk, nekā es esmu to darījis pagātnē. Tāpēc es ļoti ceru, ka parlaments atrisinās problēmas savā iekšējā administrācijā, arī pārskatāmības vārdā. Runājot par padomi, mēs esam saņēmuši vismazāk sūdzību attiecībā uz piekļuvi dokumentiem, un uh, statūta pārskatīšana pērn nodrošināja stingrākus noteikumus attiecībā uz delikātajiem dokumentiem, un parasti problēmas ar delikātiem dokumentiem sākas eh, starpvaldību procesa gadījumos, kas eh, vēl jau vairāk attiecas uz padomi, bet labās ziņas ir tādas, ka ka tika veiksmīgi atrisināti gadījumi attiecībā uz piekļuvi dokumentiem ar eh, zemāku slepenības pakāpi, un es pateicos Zviedrijas prezidentūrai, kas palīdzēja man nokārtot piekļuvu šiem dokumentiem, un eh, šobrīd eh, mēs rodam risinājumus, kā, kā, kā darboties ar šiem delikātiem jautājumiem, un es ceru, ka mums tas izdosies arī turpmāk. Es ceru, ka es atbildēšu jūsu jautājumiem, ja es tos pareizi esmu sapratis. Bazesko kundze, paldies par jūsu labajiem vārdiem! Man ir liels prieks saņemt uh, labu novērtējumu par ombuda darbu. Es priecājos arī par kritiskām piezīmēm, kas uh, veicina mūsu pilnveidošanos. Runājot par, par ECI, es vēlētos šim jautājumam pievērsties, skatot arī Hefner kunga piezīmes. Es uh, labprāt atliktu šo jautājumu, līdz es nonākšu pie Efner kunga jautājumiem. Ždanakas kundze, divas atbildes. Pirmkārt, jūs jau saprotat, ka ombuds pēc definīcijas nav pilnvarots uh, risināt jautājumus saistībā ar jauniem tiesību aktiem. Tas ir jūsu kā parlamentāriešu darbs. Mans uzdevums ir iejaukties brīdī, kad jūs esat pieņēmuši tiesību aktu, tas tiek ieviests, un man ir jāskatās, eh, cik labi vai slikti notiek tā ieviešana. Viss, ko es varu darīt, ir ļoti uzmanīgi sekot situācijai un uzraudzīt centienus, kas attiecas uz tiesību aktiem un var ietekmēt iedzīvotājus, labu administrāciju, pamatiesības un arī pašu ombuda darbu un es reiķinos ar savu lielisko sadarbību ar šo komiteju. Ar es varu informēt parlamentu vai ar šīs komitejas eh, starpniecību, vai ar Lībe, vai ar citu komiteju starpniecību par saviem viedokļiem, lai jūs kā struktūra varētu lemt, kā rīkoties tālāk. Un, ja jūs esat pieņēmuši tiesību aktu, es raudzīšos, kā es varu ietekmēt tā īstenošanu. Attiecībā uz jūsu konkrēto jautājumu par iespējamo administratīvā tiesība akta izstrādi. Tas patiešām ir paredzēts līguma 298. pantā. Mana nostāja šeit ir tāda. Es esmu mēģinājis veicināt šo tiesību aktu, un mēs konstatējām, ka institūcijas vēl nav īsti gatavas virzīties šajā virzienā. Es aktualizēju šo jautājumu ar Malmstrēmas kundzi, kad viņa bija komisijas viceprezidente, un arī viņa vēlējās vēlējās panākt progresu un bija interesēta par komisijas galīgo analīzi. Komisijas pozīcija bija tāda, ka viņa atzina iespēju, ka šāds virziens varētu tikt izvēlēts nākotnē, bet progress vēl nav pietiekams. Acīm redzami, tā ir joma, kurā ir uh, jāapvieno dažādas uh, likumdošanas procedūras. Uh, Un es tagad gribētu pateikt kaut ko, kas varētu izklausīties pretrunīgi, bet uh, es kā ombudsmens varētu to pateikt. Vienota tiesība aktu izveide sniegt ievērojumu labumu iedzīvotājiem, jo tas būtu vienots noteikumu kopums, kuram pakļauties. Un ombuda īpašā loma šajā situācijā ir eh, ļaut darboties uh, līdztekus likumam, nevis ārpus likuma, bet uh, līdztekus likumam. Es uzskatu, ka pastāv dzīve arī līdztekus uh, tiesību procedūrām. Es negribu teikt, ka tā ir pretlikumīga dzīve, bet ir joma, kurā ir vērojama skaidra atšķirība starp tiesību aktiem, tiesību aktu pieprasīto minimumu un labu administrāciju, kurai patiesībā ir jāraugās tālāk par likumiem un eh, jāpieprasa eh, laba administrācija, ja tā, ir, eh, ja tā nav pārkāpus likumu. Tas vēl nenozīmē, ka tā dara visu, ko tā varētu darīt. Nepārkāpt likumu, tā nav vienīgā prasība labai administrācijai. Likuma esamība pavisam noteikti liktu izskatīt arī ombuda tiesības lemt eh, par darbību šajā labas administrācijas virzienā, bet eh, man ir jānorāda, ka ombuds eh, vienmēr var rīkoties līdztekus stingrajiem likuma ierobežojumiem, lai veicinātu labu administrāciju iedzīvotājiem. Uh, Ja būs šāds tiesība akts, eh, arī man būs no tā labums mums visiem labas administrācijas veidošanā, bet par to galu galā ir jālemj lums, kā, jums kā likumdevējai struktūrai. Un tagad par turpmākajiem jautājumiem. Hefner. Uh, Hefner kundze, es uh, Gribētu teikt, ka esmu pilnībā jūsu rīcībā un pateicos jums par jūsu priekšlikumu sadarboties. Es vienmēr ar prieku atbildu uz parlamentu un parlamenta komiteju uzaicinājumiem un arī tiem uzaicinājumiem, kas nāk no citām iestādēm kopīgi sadarboties un uh, aizstāvēt iedzīvotāju tiesības un intereses. Uh, Runājot par piekļuvi dokumentiem, es priecāšos palīdzēt konstitucionālo lietu komitejai. Ļaujiet man kā grieķim eh, izpaust prieku par jūs lieliskajiem somu eh, tiesību aktiem. Un eh, jūs tikai dodiet man ziņu, kad es to varu darīt, un es labprāt nākšu un uh, dalīšos savās domās, kā es esmu to darījis jau agrāk. Runājot par pilsoņu iniciatīvu, es jau esmu paudis savu viedokli virknē gadījumu, un esmu arī izteicies par sabiedrisko konsultāciju periodu, ko ierosināja komisija. Mans viedoklis šeit ir tāds, tas ir ļoti svarīgs instruments, to ir ļoti uzmanīgi jāuzrauga, lai izvairītos no iespējamās vilšanās no iedzīvotāju puses. Es ceru, ka man piekritīs daudzi, proti es domāju, ka viens miljons pārakstu tīmekļa vietnē interneta laikmetā nav liels šķērslis. Lielas organizācijas ar labu infrastruktūru var viegli savākt vienu miljonu parakstu. Un tāpēc iestādēm ir jānodrošina, lai Eiropas pilsoņu iniciatīva tiktu ieviesta jau no paša sākuma ļoti piesardzīgi un uzmanīgi pilsoņu iniciatīva tiks koordinēta ļoti lielā mērā no komisijas puses, bet eh, tai nevajadzētu būt mehānismam, kas kalpos tikai komisijai. Tam vajadzētu kalpot arī parlamentam un ļaut tam iesaistīties eh, būtiskos, izšķirošos veidos un nodrošināt to, ka Lisabonas eh, līguma noteikumi tiktu īstenoti. Un te ir runa par noteikumiem, kas uzlabo dialogu, kas eh, uzlabo kontaktus starp šo parlamentu un dalību valstu parlamentiem, dialogu ar iedzīvotājiem, iedzīvotāju dalību. Un ir jānodrošina, ka arī šī struktūra uzlabos iedzīvotāju iesaistīšanos, lai viņi varētu gūt labumu gan no komisijas rīcības, gan no parlamenta rīcības. Šīs lietas ir jāpatur prātā Un es arī ļoti priecāšos um, jums padarīt pieejamu savu priekšlikumu, ja jums tā vēl nav, proti par to, ka vajadzētu būt pienākumu sadalījumam starp parlamentu un ombudu, un par to, ka ir jānodrošina procedurālā integritāte attiecībā uz pilsoņu iniciatīvām. Proti ombudam ir jābūt spējīgam lemt par procedūras juridiskajiem aspektiem, uh, Mm, attiecībā uz reģistrāciju un citiem jautājumiem, jo būs virkne sūdzību, būs virkne uh, lūguma rakstu arī šajā komitejā attiecībā uz procedurālajiem aspektiem. Ombuds varētu uzņemties uh, juridisku un procedurālo aspektu lomu, taču parlamentam vajadzētu pievērsties būtiskajiem politiskajiem aspektiem. Te būs runa par šo iniciatīvu saturu mums ir jāizvairās no situācijas, kad pēc tam, kad esam savākuši vienu miljonu parakstu, komisija pasaka nē, un iedzīvotāji jūtas apjukuši vai pat nodoti. Tāpēc eh, mani priekšlikumi paredz ļoti specifisku lomu parlamentam. Būtisko politisko aspektu izskatīšanā attiecībā uz šīm iniciatīvām tā lai parlaments varētu palīdzēt komisijai īstenot tās mandātu atbilstoši konkrētajai regulai visu iedzīvotāju labā. Un es pavisam noteikti esmu jūsu rīcībā. Es varu ierasties šajā komitejā, citās komitejās parlamentā un dalīties savās domās, ja jūs to vēlēsieties. Es ceru, Bazesko kundze, ka es atbildēju uz savu jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji! Merci beaucoup. Liels paldies, Ombuda kungs, paldies, Diemandura kungs. Jūs atbildes bija ļoti konstruktīvs. Es domāju, ka arī es varu sacīt, ka darbs ir paveikts jau liels, taču mēs eh, arī turpmāk būsim eh, prasīgi un paldies par to, ka jūs arī esat stingrs. Un tagad īpašais ziņojums es dodu eh, vārdu Un es palūkšu, lai jūs izsakāties negari, jo mums ir arī nākošā sanāksme. Mums jābeidz 12.30. Priekšsēdētājs kundze, es izteikšos īsāk par savu īpašo ziņojumu saistībā ar ieteikumu projektu Eiropas komisijai. Tas attiecas uz uz eh, mazliet citu jomu. Priekšstādātājs kundze, godātie eh, kungi, cienītās kungs, un te es gribu eh, jums savu, sniegt savu prezentāciju par mūsu seno vienošanos. Tas ir īpašais ziņojums par ombudu kas uzskatāms par īpašu līdzekli. Es jums minēju jau savā ikgad pārskatā, ka man lēmumi nav juridiski saistoši. Tomēr es ceru pārliecināt puses, izmantojot e, loģisku argumentāciju un sabiedrības viedokli. Eiropas ombuds ir e, 14,5 gados iesniedzis 17 pārskatus, un tie attiecas uz lielo vairumu ziņojumu gadījumu. Taču bieži vien šādi īpašie ziņojumi ir saistīti ar, izstrā, ar izstrādājumajiem tiesību aktiem, ar to projektiem. Un te ombuds var paust savu viedokli. Tāpēc īpašie ziņojumi nebūtu jāsniedz pārāk bieži. Taču tie attiec uz gadījumiem, kad, konkrē, kad parlaments var eh, konkrēto organizāciju vai iestādi pārliecināt mainīt tās nostāju. Ombuds ir neatkarīga iestāde gan attiecībā uz īpašajām uh, procedūrām un tās kompetencēm. Es ceru, ka parlaments vienmēr ņems vērā to iespēju, ka pilsoņu tiesības vērsties pie ombuda vai pie lūguma rakstu komitejas ir, vien, vien, ir uzskatām par cilvēku pamatiesību sastāvdaļu saistībā ar pamatiesību hartu. Šo iemeslu dēļ ombuda atzinums un uh, tiek uzskatīts par stūrakmeni ombudu darbā. Un tagad, atgriežoties pie 24. Eh, februārī sniegto īpašo ziņojumu saistībā ar manu ieteikumu projektu Eiropas komisijai par sūdzību numuru 676 šķērsvīti 2008 RT. Un te tika secināts, ka šī, eh, šīs lietas sakarā komisija ir neveiksmīgi sadarbojoties ar ombudu, un tika pausta cerība, ka turpmāk šī sadarbība būtu veiksmīgāka. 2008. gada martā nevalstiska organizācija, kas nodarbojas ar vides aizsardzību, lūdza piekļuvi dažiem um, saistī, piekļuvu dokumentiem saistībā ar regulu 1049 šāsīt 2001 un tas bija saistīts ar karbona, eh, ar oglekļa dioksīda emisijām. Un 2007. gadā komisija ļāva uh, piekļūt 15 no 18 vēstulēm, taču, diemžēl, trijos gadījumos, trīs vēstules, kas nāca no Porsche, eh, šī piekļuva netika nodrošināta Porsche uzņēmuma interesēs. 2008. gada septembrī mani dienesti veica izmeklēšanu, un es secināju 2007, 2008. gada 27. oktobrī, ka triju vēstuļu gadījumā komisija nepamatoti liedza piekļuvi, un tāpēc lūdzu komisija, komisiju, lai tā ļauj uh, pilnīgu piekļuvi šīm vēstulēm vai arī vismaz daļai atklāja to saturu. Saskaņā ar eh, trešā panta sesto punktu komisijai bija trīs mēnešu laiks, lai sniegtu savu atbildu uz manu ierosinājumu. Līdz ar to 2009. gada 31. janvārī bija gala termiņš, bet komisija neatbildēja un lūdza pagarināt šo termiņu 30. janvārī, tātad vienu dienu pirms termiņa beigām. Un 2023. februārī tika lūgts tālāks termiņu pagarinājums, tad 26. martā 2009. gada. Un atkal tālāks termiņu pagarinājums tika lūgts 29. aprīlī. Tas pats notika 29. maijā. Un tālāks lūgums pagarināt termiņu bija 29. jūnijā. Tas viss 2009. gadā. Mēs nodroši, mēs eh, pie pagarinājuma termiņus visos gadījumus. Un 3. jūlijā es uzrakstīju Eiropas komisijai, ka man nebija skaidrs, kāpēc detalizēta lēmuma eh, sagatavošana eh, prasīja tik daudz laiku, sešreiz tika pagarināts termiņš. Komisija ātri atbildēja uz manu vēstules 17. jūlijā, atbildot, ka tai nebija iespējas sniegt pilnīgu atbildi saistībā ar trešo iesaistoto pusi Porsche. 2009. gada septembrī, desmit mēnešus pēc, ir, pēc rekomendācijas uh, projekta, komisija sniedza daļēju atbildi. Tā minēja, ka tā ir nodoms informēt uh, Porsche par tās lēmu. Un 2009. gada oktobrī eh, komisija norādīja, ka šis eh, ziņojums tiek tulkots vācu valodā un tas būtu gatavs novembrī. Un 2009. Eh, gada novembrī es nosūtīju vēl vienu vēstuli, lūdzot, lai Porsche būtu piekļuve šiem dokumentiem. Un 4. decembrī 2009. gadā komisija paziņoja maniem dienestiem, ka šāda vēstule drīz vien tiks nosūtīta Porsche 2010. gada 20. Jā, 2010. gada 24. februārī. Es biju piesecināts, ka Porsche vēl ar vienu nebija nodrošināt piekļuvu šīm trijām vēstulēm. Beig beigās komisija tiešām nodrošināja piekļuvi šiem vēstulēm, taču, tiemžēl, tas notika 15 mēnešus pēc, 15 mēnešus eh, pēc šāda lūguma. Pretēji 3 mēnešu termiņam, kas eh, ir noteikts tiesību aktos, un man jāsaka, ka komisijas argumenti, kāpēc šāds nodrošinājums netika <laughs> Eh, sniegs šādu piekļuvi, ir eh, nepamatot. Šādu argumentu man nepārliecina. Un, un turpinājās pastāvīgās diskusijas ar Porši saistībā ar eh, šo dokumentu saturu daļēju atklāšanu. Komisija izvirzīja divus argumentus. Vispirms bija, kas var bijis iespējams panākt pozitīvas Eh, rezultāts sarunās ar Porsche. Un otrkārt, ka Porsche bija jādod pietiekoši daudz laika, lai šis uzņēmums varētu iesniegt pretenzijas pret uh, šo dokumentu atklāšanu. Pir, saistībā ar pirmo argumentu jāsaka, ka, ka regulā 1049, 4. Eh, pants, 4. punktā ir paredzēts, ka uh, termiņš uh, un noteikts komisijas kompetences sniegt tās atbildes saskaņā ar noteikto termiņu. Un otrajā, saistībā ar otro argumentu man jāsaka, jāsaka ka uh, nekādā veidā vienalga nav atainojums lielā, lielais noilgums komisijai sniedzot atbildi. Un šajā sakarā Es gribētu atgādināt, ka attiecīgā judikatūra par atklātas sadarbības eh, sadarbības noteikumiem, tie ir paredzēta 4. panta 3. E, les eh, pantā. Mm, jaunajā um, Eiropas Savienības līguma 13. pantu otrajā punktā arī ir paredzēta šāda noteikuma. Un mans secinājums bija tāds, ka par 15 mēnešiem novilcinot tās atbildi, un um, komisija ir, ir pārkāpusi tās pienākumu atklāti sadarboties ar mani. Un tas bojā ne tikai Eiropas Savienības uh, tēlu, bet arī starp iestāžu dialoga iespējamības tēlu. Un es gribētu aicināt komisiju pēc iespējas novērst šādu situāciju atkārtošanos. Un komisijai ir jānodrošina uh, uzticams Eiropas parlamenta un komisijas un ombuda tēls. Tas skar pamatvērtības, uz kurām balstās Eiropas, komis, Eiropas Savienība. Un jāsaka, ka komitei, komisija ir lūgusi trešo pagarinājumu šo Uh, šo termiņu. Līdz ar to sanāk, ka noilgums ir par veselu gadu pretēji trījiem mēnešiem, kas ir noteikti tiesību aktos. Un es lūdzu, lai parlaments vispirms uh, liek komisijai atzīt, ka šāds noilgums pārkāpj uh, Eiropas Savienības līgumā paredzēto, uh, ko atklāto sadarbību ar uh, ombudu un ka nodrošina, ka turpmāk šī sadarbība būs veiksmīga. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies, Diemandūras kungs. Paldies par jūsu modrību. Un līdz ar to mūsu pilsoņiem vienmēr ir iespēja paļauties uz jums. Es dodu vārdu Paļadeli kundzei, kas ir mūsu referente. Nē, nē, nē, es neesmu referente. Bija referente. Un eh, man bija milzīgs gods, ka es biju referente eh, eh, iepriekšējā Diemandūras darbības laikā, <laughs> piecu gadu laikā. Bet es vienkārši gribētu izteikties par šo, mm, par šo tēmu, bet lūdzu pievērsieties savam runātāju sarakstam. Paldies. Lūdzu, lūdzu, runājiet labi nekā referenti. Jā, es gribu, paldies. Es gribu uzdot vienu jautājumu Dievam Dūras kungam un vienu jautājumu komisiju. Jautājums Dievam Dūras kungam. Vai pēc tam viņš ir saņēmis vēstules, kas bija adresētas Porši? Kas, eh, kuras viņš tik ilgi bija lūdzis saņemt, un jautājums komisijai un eh, komisiju uz mānu un ar sēnis kunga jautājumu. Tātad tā, tas bija mūsu kopīgais jautājums saistībā ar šo Porsche lietas noilgumu. Komisija pavisam nesen atbildēja ar šo te nepieņē, ne šādā nepieņemamā veidā. Komisija minēja, ka mums būtu jāvērst pie iepriekšējas atbildes, eh, kur bija saņēmis viens cits eh, Eiropas parlamenta de eh, deputāts. Bet šis viņa jautājums skar visādas citas, visādas citas jums, bet neatbild uz maniem jautājumiem. Un līdz ar to es uzskatu, ka š, šis Barozo izteikums. Un tad viņš atbild 28 aprīlī un 2010. gadā. Tātad viņš lūdz mums vērsties pie šādas Borgēdzio kunga, uz Borgēdzio kunga uzdoto jautājumu, uz atbildu, pie atbildes <laughs> uz viņa jautājumu. Tātad, un man jāsaka, man neviens nav pazemojis šādi, ka man būtu ka man būtu, ja, ka tā vietā, lai atbildētu man, vienkārši man lūdzu lasīt iepriekšējo atbildi, kas, starp citu, nekādā veidā neskar manu jautājumu. Lielas paldies! Es gaidu atbildi no komisijas. Tad es došu, ja vārdu Okenkundzei, tad Jāmanduras kungs. Jā, es izteikšos franciski, ja ļauts. Es, es izteikšos dāniski, un tātad es gribēju sacīt, ka es izteikšos dāniski, lai. Lai, es, lai tūkiem būtu pavingrināties, ko tūkot no dāņu valodas. Es gribētu no visirds pateikties Dimanduras kungam, jo mēs esam saņēmuši šo īpašo ziņojumu, un tas bija ļoti aktuāls un ļoti kodolīgs, daļrunīgs. Man jāsaka, ka ļoti reti Mēs varam piedzīvot šādu arogantu attieksmi ne tikai attiecībā pret uh, pilsoņiem, bet pret mums visiem. Tā tad te būtu gūstams daudz mācības, un es domāju, ka arī tas veids, kā jūs stāstījāt, arī mums ļauj saprast eh, visu to, kas te bija norisinājies. Un te man rodas jautājums. Kāpēc te nav runa par Orhusas konvenciju, jo te būtībā ir runa par misiju, par Un, protams, ka komisija gribēja aizsargāt vienu lielu uzņēmumu pretstatā iedzīvotāju ja un vides aizsardzības interesēm. Tātad tas jau pārkāpja līgumu, un turklāt jums vēl ir papildu elements. Jūs taču zināt, ka mums visiem šeit Eiropas Savienības sistēmā iestējāmies par Orhus konvencijas ievērošanu. Un es domāju, ka arī tam šeit vajadzēja tikt pieminētam. Un tad eh, tas arī varētu izpausties mūsu atbildē. Es vēlos atbildēt uz eh, to, kas šeit izskanēja. Jā, tiešām tas ir nedisām, ka mēs atbild nesaņem, jo komisijai bija laiks atbildēt, bet rodas eh, iespējas, ka nevienam komisijā ne par ko nav nekādas jēgas. Man rodas iespējas. Uh, kā arī mums šeit ir e, savu lomu spēlējam un ka mums vajadzētu atbildēt uz šādu apvainojošu atbildi. Un es domāju, mums te jāsaglabā modrība saistībā ar visu, kas bija noticis. Un vēl es tādu gribu atgādināt. Liels paldies Pandēlī kundzei un arī Diemandūras kungam par viņu paziņojumu. Es tagad dodu vārdu Efnere kungam, bet pēc tam. Uh, Eh, neviens nevarēs izteikties. Lūdzu, izsakieties ļoti īsi. Eh, te es pieteicos eh, runātāju sarakstā, jo šis gadījums ir ļoti saistīts arī ar Vāciju, un es runāšu šeit tāpēc vāciski. Mani jautājumi ir divi. Pirmkārt, jūs ļoti skaidri norādījāt, uz šo sagrauto uzticēšanos, un tas, kas man sagādā bāžas, ir, vai šo uzticēšanos var atjaunot. iedzīvotāji, eh, kas, kas, kas, kas, eh, kurus nepārstāv nekādas lielas struktūras, viņiem ir, viņiem ir jāmaksā sodi par termiņu neievērošanu. Un šeit termiņš nebija ticis ievērots eh, daudzkārt. Un tāpēc es gribētu jautāt, kā, kā tad e, iedzīvotāji atkal var atgūt uzticēšanos šīm struktūrām, proti, ka tās viņus uztver nopietni. Un e, otrkārt, e, runājot arī no tiesiskā aspekta, bija runa par emisiju ierobežošanu attiecībā uz Porsche, un Porsche ir ražotājs Eiropā, kur emisijas ir vienas no augstākajām. Uh, Un uh, Porsche uh, šis gads bija viens no veiksmīgākajiem ar, ar diezgan uh, lielu pēļņu, un tas varētu liecināt par to arī, ka Porsche nav īpašas intereses par šeit apspriesto regulējumu. Arī komisārs nāk no tās pašas zemes, kurā ir bazēts Porsche, un uh, tāpēc es uzskatu, ka komisā, komisijai šeit ir īpašas intereses, un varbūt, ka Vācijas e, komisārs ir sazinājies ar Francijas vai citu valstu ražotājiem, bet e, šis e, vīdi piesārņojošais ražotājs no valsts, no kuras nāk pats rūpniecības komisārs, tas rāda tādu iespēju, ka te ir runa par administrācijas pārkāpumiem un par to, ka iedzīvotāju acīs satieksme pret visiem nav vienāda. Te ir runa arī par eh, nacionālo izcelsmi atbalstu, un eh, nozars komisāram šeit ir milzīga loma. Paldies! Es gribu dot vārdiem Andurus kungam, un es gribētu jums lūgt iz, izteikties īsi. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs kundze! Es vēlos atbildēt uz uh, eh, pana Velikundzes jautājumu. Un tātad es runāšu tajās valodās, kurās runāju jautājumu uzdevēju. Pajadeli kundze. Jā, jā, man tomēr valodas zināšanas arī ir ierobežotas. Es gan labprāt arī izteiktos jūsu valodā. Pajadeli kundze, es jums pateicos par jūsu komentāru. Acīmredzot, es pats tomēr nevaru identificēt uh, konkrēti šo te tēmu, par kur jūs runājāt, komisija, par ko jūs vērsāties pie komisija. Es tikai varu tā īsumā atbildēt. Šī lieta, kas bija saistīta ar vēstulēm, atšķiras no tā īpašā ziņojuma, kas tika nosūtīta padomē. Šī te vēsturu lietu nav noslēgta, tā vēl ir atklāta. Jo pēc tam, kā Šefčovičs kungs uzņēma, sa, uzņēmās uh, savu, uzņēm, tika ievēlēts savā amatā, šīs vēstules tika nosūtīts, Un tad es saņēmu šīs vēstu, kurās tika dzēsti, svītrotas daži vārdi. Un tā tad tika mm, nosūtītas tai organizācija, kas bija vērsusies pret mani, lai uh, tā komentētu savus, savu viedokli. Un katrā ziņā mums pat labāk arī ir ierobežots laiks. Katrā ziņā, tad, kad mēs saņemsim šos komentārus, uh, tad es varēšu secināt, vai ir vajadzīga tālāk darbība, lai šo lietu noslēgtu. Katrā ziņā pat labam šī lieta vēl ir atvērta. Nav nekādu šaubu par to, ka iepašajā ziņojumā es vienkārši paužu savu nostāju, savu nesapratni, kāpēc tika paildzināts visi šie termiņi. Un atgriežoties pie cita jautājuma, protams, ka mēs varētu uh, pieminēt Orhūsas konvenciju šajā īpašajā ziņojumā. Vienīgais iemesls, kāpēc mēs to nedarījām, bija tāpēc, ka es mēģināju koncentrēties uz jo vienu īpašu gadījumu, kas ir uzskatāms par ļoti reti sastopamu aizkavēšanās uh, gadījumu. Un Efner kungam es arī gribu sacīt, ka šī ir pirmā reize 15 gadu laikā kopš pastāv ombuds. Šī ir vispār pirmā reize, kad 33 tūkstoši gadījumos ombuds bija spiests secināt to, ka nebija atklātas sadarbības starp Eiropas Savienības iestādēm. Un man tiešām jāsaka arī Kostarozes kundzes klātbūtnē, ka man bija ļoti jānožēlo, ka man bija tas jāsacina. Katrā ziņā tas notiek ļoti reti, bet neviena iestāde nedrīkst tik ilgi atlikt uh, rekomendācijas projekta izstrādi. Un šie 15 mēneši ir pilnīgi nepieņemami Un es šo savu ziņojumu gribēju padarīt ļoti īsu, bet, nu, katrā ziņā jūsu ieteikumus var ņemt vērā. Ļaujiet man arī pavisam īsi atbildēt uz Hefneru kungu jautājumu. Ombudam ir jābūt ļoti uzmanīgam, kad viņam ir darīšana ar šādām lietām nodrošināt integritātes procesu. Es neatļaušos spekulēt, kāpēc šīs vēstules netika padarīts publiskas agrāk. Katrā ziņā tas, ka tas netika izdarīts, liecina par sliktu administrāciju, un tas arī attiecas uz Eiropas parlamenta kompetenci jomu. Bet es gribu pauž savu gandrību par to, ka tad, kad Šefčovičs kungs stājās pie sava amata pildīšanas, tad viņš šajā parlamentā izteicās sanāksmē, kas uh, tika sasaukt kopā ar uh, eh, nevalstiskām organs, orga, organizācijām saistībā ar ombudu un jauno mandātu, tad viņš šajā sanāksmē skaidri atzina, ka šī lieta bija risinām daudz efektīvāk, ja es pareizi sapratu viņu nostāju. Un katrā ziņā es gribu uzteikt Šefč, Šefčoviča kunga rīcību, kaut arī es neataisnot pašu šo situāciju. Paldies! Paldies, Ombuda kungs! Logrida kungs no Eiropas komisijas grib izteikties, bet lūdzu tiešām negarāk par minūti, lai atbildētu uz Paljaderi kundas jautājumu. Lūdzu! Runāšu ļoti īsi. Es gribētu reaģēt proporcionālā veidā, gribētu samērīgi atbildēt uz visu, ko dzirdēju. Es eh, par šo lietu varu teikt, ka šo lietu skatīju pēc kopīgajām debatēm. Uh, un jūs savā pārskatā akcentējat pakalpojumu kultūras jautājumu, kā arī tiesību jautājumu. Jūs atzīmējat, ka bija grūtības savest kopā dažādas intereses, ka ir dažādas intereses, kas saskaņā regulu bija jāizsargā un jārespektē. bet eh, šis gadījums nebūtu jāattiecina uz vispārējo gadījumu, jo jūs jau atzīmējat, ka komisija cenšas darboties caurskatāmi. Mēs eh, cenšamies darboties atklāti ar dažādiem reģistriem un ļoti daudziem gadījumiem ir nepieciešama komplicēta pieeja. Mēs, protams, gribam atbalstīt caurskatamību. Un es esmu atbildīgs par to dienas, kas ir atbildīgs par caurskatamības dosie. Un es gribētu atzīmēt, ka dažkārt mani līdzsādnieki vai citi cenšas eksploatēt šo caurskatāmības klauzulu bez vajadzības. Mani kolēģi ir eksperti šajā lietā, un viņi ir gatavi klāstīt jums detaļas. Bet mēs šeit esam konfrontējuši situāciju, kas ir būtībā ļoti vienkārša. Vai nu mēs izlemjam visu izklāstīt plaši. Tādā gadījumā mēs uzņēmumu Porsche liekam legālā situācijā, ierobežojot viņus, un šodien šie dokumenti nav publiski e, pieejami, tāpēc, ka ir noteikti procedūra. No vienas puses mēs gribam izmantot visu iespējas, lai atrast iekšējo vienošanos. Un tādā kontekstā Mēs negribam apgrūtināt šo procesu ar dažādiem viedokļiem, jo mums ir process, kas mums ir jāpabeidz, ko nevajadzētu bremzēt ar dažādiem viedokļiem. Es gribētu uh, teikt, ka pieeja visiem dokumentiem tiek sniegta caurskatāmības interesēs. Un mēs ceram, ka gala beigās mēs varēsim izklāstīt šos dokumentus publiski, bet šī atklāšana, protams, būs daļēji, jo mums ir jādomā par uzņēmumu interešu aizsardzību. Un, starp citu, ļoti grūti ir izsvērt šos gadījumus, jo atsevišķi informācijas elementi, komerciāla informācija, delikāta informācija ir tāda, ko nevar klāstīt ļoti plaši. Tātad mēs esam gatavi klāstīt visu šīs lietas deputātiem esam gatavi atbildēt uz konkrētiem jautājumiem, bet ja vēlreiz saka, ka šā lieta ir ļoti saržģīta. Eh, priekšsēdētāji mums būs diskusija par to. Es vienkārši gribu pasvītrot turpin runātājs šo sarežģīto kontekstu. Tā nav tāda, mm, teiksim, komisijas attieksme. Mēs negribam ievainot ne parlamentu, ne atsevišķu deputātu, mēs gribam sadarboties priekšsēdētāji. Jūs varētu varētu vēl atgriezties pie šī jautājuma arī vēlāk. Bet es gribētu, lai jūs atbildētu Paladelī kundze. Es jau centos to darīt. Es eh, centos vienkārši detalizētāk atbildēt uz eh, deputātu jautājumu. Es This was not an answer to my... Tas nebija, tā nebija atbild uz manu jautājumu. Mans jautājums ir ļoti precīzs. Kāpēc šāda atbilde tika dota? Tur bija jādod atbilde vismaz uz četriem jautājumiem, un kāpēc ir tāda atbilde, kas neatiecās? Es gribu dzirdēt atbildi. Es nevaru runāt par elementiem šajā mm, atbildē, jo man nav informācijas par šo jautājumu pēc būtības. Uh, Eh, un um, es šeit ir iespējams dot ļoti daudz dažādas izskaidrojums. Es nevaru to tagad darīt precīzi. Paldies, priekšsēdētājs saka, paldies par to, ka atbildējāt tagad kaut vai tādā apmērā. Eh, Diema Duras kungs, liels paldies jums par piedalīšanos, par eh, lielisku publisko ziņojumu izklāstu, un mēs noteikti turpināsim sekot jūsu darbam un darbosimies kopā. Lielas paldies par atbildēm, ko sniedzat kolēģiem. Liels paldies jums ar saka Diemandoras kungs. Un vēl es gribētu teikt īsu komentāru eh, kungam, kas uzdeva jautājumu par īpašo ziņojumu. Tas ir ļoti īsts komentārs. Es pieņemu visu, ko jūs teicāt. Es saprotu komisijas centienus. Bet runāt par šo īpašo ziņojumu. Vienmēr tas man ir bijis noslēpums kā tas iznāca, ka komisija gal galā eh, publicēja vēstuli eh, pēc 15 mēnešiem, tātad ar 15 mēnešu termiņu nobīdi. Paldies. Paldies un. Man bija ļoti patīkami jūs satikt mūsu sanāksmē. Un tagad došu vārdu Stokvela kungam. Tas ir lūgumraksts par prasību uzsākt pārkārpumu procedūru pret apvienoto karalisti, tā sauktā Lloyds lieta sakarā ar to, ka nav izpildītas 73, 239 direktīvas prasības. Lūdzu, Stokvela kungs, esat sveicināts mūsu sanāksmē, jums ir piecas minūtes. Uh, es ceru, ka jums nevajadzēs īpaši ilgāk runāt. Protams, ja nedaudz ilgāk vajag, tad neko nevar darīt, bet varbūt pārāk gari tomēr nē, jo mums vēl ir arī otrs punkts, kas mums ir jārunā ar Geringers kundzi. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Paldies par iespēju uzrunāt jūsu komiteju, stāstot par apvienotās karalīstas nespēju, tik, tiesa nespēju tik galā ar Eiropas tiesību aktiem. Jūsu darba kārtība ir saīsināta jo šeit nosaukumā ir rakstīts par e, tātad saistību neizpildi sakarā ar nespēju īstenot attiecīgo regulu. Jāsaka, tas ir pirmais lūgumraksts. Tāda bija tēma pirmam lūgumrakstam, ko mēs ienesām šajā parlamentā, un tas tika arī atbalstīts. Bet tagad mēs sūdzamies par kaut ko citu. Šeit mēs runājam par Angļu tiesas nespēju tikt galā ar kombinēto līgumu. Un šeit nosaukums ir savādāks ne tāds, kāds ir mūsu darba kārtībā gribētu atgādināt komitejas locekļus, tīpaši jaunos locekļus, par mūsu garo vēsturi šai jomā. Lloyds vārds ir pazīstams visur, darbojoties apdrošināšanas birojā darbojamies 300 gadus, mums ir sava regulācija, Tāda apdrošināšanas joma. Mēs uzskatām, ka mūsu uzņēmums ir saistīts ar ļoti stabilām investīcijām, un mēs varējām gaidīt arī attiecīgo atdevi. 80. gados mums bija daudz akcionāri un, un praktiski nebija nekāda riski, un pēc īsa laika izrādījās, ka akcionāriem ir jāfinansē zaudējumi. Uh, 100% gadā no kapitāla, kas tika ieguldīts. Tāda ir bijusi prasītā summa. Un šie dalībnieki nevarēja šo tirgu atstāt pirms četru gadu darbošanās, sezot šāda veida darbošana. Uh, mēs joprojām esam atbildīgi līdz mūža garumam. Tā, Loida, prāt, mums vajadzētu rīkoties. Uh, tūkstošiem cilvēku cieta zaudējums, daudzi bankrotēja un loģiski, ka ļoti daudz iesūdzēja tiesā dažādus aģentus. Tālāk bija tiesas prāva no 98. līdz 2002. gadam. Eh, tur bija vesela rinda tiesas nolēmumu. Augsts, tā kā tiesa 2000. gadā teica, ka šajos lēmumos 80, 90. Eh, gados bija ļoti daudz dažādas kļūdas, gan parakstītāji, gan dažādi aģenti bija hroniski kļūdījušies, rezultātā sarau, tirgus ir ir eh, sagrauts. Eh, tur vesela rinda ar vārdiem, kas ir atbildīgi par šī, šo kompetenci trūkumu. Neraugoties par šādu graujošu lēmumu, attiecīgie cilvēki neguva kompensāciju, jo Lloyds teica, ka viņam varētu būt imunitāte. Uh, imunitāte izriet no Afrikas karalistas parlamenta lēmuma, bet tur arī ir bijusi sagrozīta informācija un attiecīgie vārdi tika nosaukti. Uh, šis stāsts liecina, uh, ka Lloyds ir kļuvis kaut, kam, kaut kas līdzīgs Medofa lietai. Eh, senāk, ka peļņa tiek sadalīta starp vecajiem vadītājiem, ņemot naudu no citiem. 96. gadā apdrošināšanas sektorā notika plaša rekonstrukcija, 18 miljardu eiro eh, tika ieguldīts eh, citas uzņēmuma aktīvos, lai šis cits uzņēmums pārņemtu vēsturisko darbību. Šo finansēja korporatīvais kapitāls un, e, un bija atkal vesela rinda cilvēku, kas nesaņēma nekādas kompensācijas par to, ka ir bijušas ļoti daudz kļūdas, neraugoties uz attiecīgo tiesas nolēmumu, kas lēma par labu attiecīgi cietušiem. Uh, attiecīgi varētu piesaukt imunitātes eh, direktīvas apdrošināšanu tirgu, un droši vien jūs zināsiet šajā parlamentā, Eh, parlaments īstenībā gaidīja, nogaidīja un komisija uzsāka šo izmeklēšanu 2001. gadā. Šajā izmeklēšanas procesā tika atklātas ļoti daudz kļūdas Lloyds eh, rīcībā un 73. direktīva arī tika pārkāpta. Um, komisija uzsāka pārkāpumu procedūru un 2000. gadā apvienotā karaliste pieņēma jaunu parlamenta aktu, kas stājās spēkā 2001. gada decembrī. 2003. gadā komisija pārstāja vest pārkāpumu procedūru, sakot, ka apvienotā karaliste tagad darbojas saskaņā ar kopienas likumdošanu. Šis parlaments tad centās pārliecināt komisiju, kategoriski pasludināt, ka apvienotā karaliste tomēr neizpilda direkt, nav izpildījusi pirms 2001. gada kopienas likumdošanu, tas varētu uh, dot uh, skaidru uh, nostāju attiecībā uz šiem vārdiem, kas nosaukt tiesā. Un parlaments šajā komitejā arī rakstīja ziņojumu, tas ir perī ziņojums, pēc tam bija divas parlamenta rezolūcijas un arī parlamenta priekšsēdētāja paziņojums. Uh, Jāsaka, ka tas bija ļoti dīvaini no parlamenta puses, jo šeit e, ir e, koncentrēta milzīga un ilgstoša pārkāpuma situācija, kādā dalībvalstī no šīs rīcības ir izrietējis arī zaudējums, netaisnīgs zaudējums pilsoņiem. Un, e, apvienotā karalīste tātad nav ievērojusi šo direktīvu. Vismaz no starp 98 vismaz no 73. līdz 22. gadam šī direktīva ir ignorēta. Uh, un šis parlaments atbalstīja šo sarakstu, cilvēku sarakstu, kas varētu doties uz tiesu un prasīt kompensāciju sakarā ar to, ka šī direktīva nav izpildīta. Mēs tajā laikā sūdzījām tiesā Lloyds un Britu valdību. Tad mūsu apsūdzības būt, būtība bija mm, krāpnieciska faktu sagrozīšana, un tad apelācijas tiesa uh, publicēja vārdu sarakstu, kas sēdz ar periodu līdz 98. gadam. Uh, Lloyds ziņo, ka tajā laikā Lloyds bija noteikti grāmatvedības sistēma un apelācijas tiesa teica, ka tomēr viņiem nav taisnība, ka attiecīgā faktu sagrozīšana tomēr ir eksistējis. Tālāk 2002. gadā uh, tika konstatēts, ka Lloyds neuztur tādu grāmatvedības sistēmu, ko prasa Eiropas likumdošana. Un ir bijuši 15 gadu ilgs periods attiecīgi cilvēkiem, zaudē periods tiem cilvēkiem, dēļ tā, ka attiecīgā kompānija nav īstenojusi kopienas likumdošanu. Sanāk, ka parlaments un komisija to ir atbalstījuši. Lūk, šādi procesi ir notikuši Eiropa, eh, apvienotās karalīstas tiesa, eh, ņemot vērā, ka kopienas likumdošana tomēr nav eh, īstenot. Bet par to neviens nerunā. It kā tika pieņemts, ka vienkārši tāda situācija pastāv. Britu valdība te apgalvoja, ka eh, ņemot vērā Frankoviča precedentu, tomēr nedrīkstētu sūdzēt Britu valdības rīcību. Bet no otras puses visām valstīm kopienā visiem pilsoņiem ir savas tiesības. Eiropas kopiena tiesa ir teikusi vairāk kārtīgi, ka eh, ja nacionālās valdības maksā eh, par zaudējumiem, ja šī valdība nav īstenojusi kopienas likumdošanu, nu, Eh, tas ir veids, kā likt šī, šai valdībai tomēr īstenot šo likumdošanu. Tad vesela rinda lietu bija arī Frankoviča lieta, un tiesa ir lēmusi, ka eh, šeit cilvēkiem kompens, eh, kompensēti tomēr pienākās, ja kopienas likumdošana nav īstenota, tad ir nepieciešams izmantot neizpildes procedūru. Uh, Un Britu tiesas jau ir apliecinājuši, ka šāda situācija pastāv. Mums ir vesela rinda vārdu, kas nav pareizi atspoguļoti katalogā, loida, arī ir nepareiza, neatbilstīga grāmatvedības sistēma. Un, un tas ir iemesls, kāpēc cilvēkiem ir bijuši zaudējumi, kas varētu arī nerasties, ja valdība būtu īstenojuši jau 17 gados šo direktīvu. Ir vesela rinda cilvēki, kas ir iesodēts valstī un prasot kompensācijas un šiem cilvēkiem ir nepieciešams dot tiesības, lai direktīva tiktu pareizi īstenot. Šis, eh, šī situācija ir nonsens, eh, sanāk, ka tas attiec tikai uz civilu dienas pārstāvjiem, kuram nevar būt eh, zaudējumi, bet Lloyds dīleri dod iespēju sūdzēt tiesā valdību, kā sekas tam, ka direktīva nav īstenot. Un mums šķiet, ka Frankoviča lietā tiesa un augstākā tiesa arī ir ir atteikusies sūtīt tālāk šo lietu uz Eiropas kopienas tieši sakot, ka situācija ir akt klēr. Bet mēs uzskatām, ka, ka saskaņā ar 2433 komitētā līgumā šādu pantu mums ir tiesības uh, tomēr sūtīt šo lietu tālāk uz Eiropas kopienas tiesu un nedrīkstētu un noraidīt šī jautājuma izskatīšanu, vai arī, ja ir atteikums, tad tomēr jāsniedz arī iemesls, kāpēc. Atbildi uz atteikumu no Britu tiesām ir šāda. Mēs eh, sūdzējāmies 2008. gadā komis, eh, lūgumrakstu komitejai šajā parlamentā. Un komisija tad izdarīja veselu rindu pieļāvumu, sakot, ka Lordu palāta ir pārkāpusi pati savu prakses direktīvu neņemot vērā reakciju no citām kopienas tiesām. Un Britu parlaments arī nav mēģinājis arī rast risinājumu Eiropas kopienu tiesā saskaņā ar 2.4.3.4 pantu. Un no otras puses arī tika pieņemts lēmums nevest pārkāpumu procedūru pret apvienoto karalisti. Komisija saka, ka Eiro Britu tiesai laikam bija taisnība, jo komisija Komisija uzskata, ka vārdiem nav tiesības, jo vārdi nav trešā puse. Tas ir diezgan seriāls domāšanas veids, nav izpētes bijis no vienas puses. E, ir um, tā kā vēlēšanās piekrist Britu tiesām, tomēr tas nav pareizi, jo sanāk, ka Britu tiesas pašas interpretē to, kam ir tiesības uh, no atkāps no direktīvas. Nesenajā paziņojumā komisija saka, ka tomēr mums varētu būt tiesības, jo šeit attiec, šeit ir runa par apdrošināšanas nozari. Komisija atzīst, ka šiem vārdiem varētu būt tiesības. Pat tad situācijā, kad mēs ignorējam šo mūsu līgumu pārkāpumu. Tas nav pieņemams tas nav pareizi, ka tik svarīgs jautājums netiek virzīts uz Eiropas kopienu tiesu gadījumā, ja kāds dalība valsts tiesa bloķē šo procesu. Tā nav līgumā paredzēts, un mēs esam ļoti vīlušies. Droši vien jūs zināsiet, ka ir arī citas petīcijas kur ir tā pati doma, ka Britu tiesas uh, bloķē tālāko virzību citām tiesām, ka vidas jautājumos kaut vai kaut gan šo virzību vajadzētu pieļaut, un mēs varētu gaidīt arī, ka Eiropas kopienas tiesa tomēr varētu spriest savādāk, ne tā kā Britu tiesa. Tagad mums ir vesela rinda cilvēku, kas ir zaudējuši miljardiem eiro. Tie ir vecāki cilvēki, kuriem varbūt ir 8 gadi vai vairāk. Ir vesela rinda arī uzvaru tiesās, kur ir mm, cilvēki sodīti par krāpšanu vai par nepareizu faktu sagrozīšanu, nu, uzraudzības mehānismu neievērošanu. Eh, tad Britu valdība eh, tikmēr mazgā rokas nevainība. Lai arī neievēro direktīvu. Tagad Lloyds ir mainījis savu struktūru, atkal ir milzīgi daudz peļņas un daudz ieņēmumu. Un tajā pat laikā nav nekādas vēlēšanās kompensēt tiem cilvēkiem, kas savulaik ir glābuši to institūciju. Arī ir noruna starp valdību, kas neīstenot cilvēku pamatiesības, un Britu tiesām Eh, kas eh, nepievēro kopienas likumdošanu un neļauj griezties kopienas tiesā. Un mēs lūdzam, lai šis parlaments rīkojas. Mēs negribam līdzjūtības vārdu. Šis parlaments ir eh, vairāk kārtīgi atzinis mūsu tiesu tiesiskumu. Un mēs gribam lēmumu no Eiropas kopienas tiesas. Un, ja dalībvalsts nevar vaicāt tik svarīgus jautājumus, tad parlamentam ir jāgriežās pie tiesas, lai tiesas spriež. Un mēs arī lūdzam, lai, lai Tieslietu komiteja izskata šo situāciju, lai rīkojas attiecībā pret dalību valsti, kas nav ievēros kopienas likumdošanu. Tomēr jāsaka, ka šī iniciatīva ir komisijas uh, rokās, un komisija spēja arī ignorēt arī cilvēku tiesības, uh, gal, nezinām iemeslu dēļ, vai arī, lai pātrinātu situāciju. Priekšsēdētāji, es ļoti ja es varēšu atbildēt tālāk uz jautājumiem, ko uzdošu komitejas, to darīšu ar lielu prieku. Paldies, un uzreiz došu vārdu komisijai. Došu vārdu kolēģim no komisijas. Pēc tam deputātiem. Morning, Mr. Stockwell. Nice to meet you. Labrīt, droši vien jūs sākāt šo lietu ar manu kolēģi, bet viņš jau ir pensionējies. Es atbildēšu ļoti īsi šeit. Galvenā eh, lieta ir Britu tiesu nespēja sūtīt prejudiciālu nolēmumu uz Eiropas kopienu tiesu. Eh, šai situācijā, situācija ir tāda, zemākās instances tiesas ir vienojušās, ka tas ir akt klēr, ka nav, ir, nav bijis nekāda iemesla sūtīt šo lietu uz Eiropas kopienu tiesu. Tālāk ir Lordu palāta, kas e, tajā laikā bija augstākā tiesa, tā gan nav tīri augstā tiesa, bet Lordu palāta piekrita zemākai tiesai, un lai arī viņi tieši nepaziņoja, ka šāda pamata nav sūtīta to lietu tālāk, tad viņi saskaņa ar komisijas rīcībā esošo informāciju, viņi ir mm, pareizi lēmuši. Šeit man jāskatro, ka 2008. gadā eh, šī sūdzība tika atsūtīta komisijai, un oktobrī 2009. gadā šī lieta ir slēgta. Tas, lai vēlreiz pasvītrotu un skaidri pateiktu, kā bija, jo mm, mums ir bijis arī ļoti gara eh, korespondence ar Stokvila kungu. Mums ir bijusi gara sarakste arī pirms e, šī perioda Magrīvī kabinets sarakstījās, arī Perīkungs veda saraksti par šo te jautājumu. E, komisija e, ņem vērā arī šo situāciju ar to, ka direktīva 73 nav transponēta. Komisija uzsāka pārkāpumu procedūru, bet to slēdza diezgan agrīnā fāzē. Un tad pamatot iemeslu pēc. Tad bija jautājums ar visiem šiem nu, cilvēku vārdiem, kas figurēja Loids lietā. Jā, šī lieta ir smaga, bet eh, vēlreiz bez detaļām. Mums ir bijis gara sarakste ar eh, Stokelu kungu, ar eh, deputātu Pērī kungu. Un ir vēstos, ko rakstījuši DG Internal Market un juridiskais dienests jo šeit ir tiesisks jautājums, kāpēc tieši Brittiesa nav sūtījis prejudiciālo nolēmumu uz Eiropas kopienu tiesu, tad šī, jautājuma, šī lieta piekrīt juridiskam dienestam arī attiecīgi vēstules. Un lai gan Lorda palātai vajadzēja skaidri pamatot, kāpēc lieta nav sūtīta uz EKT. Eh, e Lai arī nav pamatojuma, komisija uzskata, ka šī pozīcija ir pareiza. Un tajā laikā nav nekādi citi pierādījumi, kas liecinātu par Lordu palātas nepareiz lēmumu, un komisija atkārtoja vēlreiz savu pozīciju atbildot uz parlamenta jautājumu 2205, un šķiet, ka Perīkungs rakstīs šo jautājumu. Tas ir, jebkurā gadījumā tas bija deputāts, kas iesniedza jautājumu, mēs arī atbildējām. Un pēc garām debatēm, lai arī cik lieta šī nebūtu skumja no Eiropas tiesību normu viedokļa, mēs, mēs nekonstatējam, ka pants 234 ir pārkāpts. Un, kā jau es teicu, ka jau no gadsimta sākuma mums ir vēstules sakrājušās, un ņemot visu to vērā, mēs nolēmām nesākt procedūru pret apvienoto karalisti. Mēs par to stāstījām Stokvelkungam. 8. oktobrī 2009. gadā šī sūdzības izskatīšana ir slēgta. Un lūk, tāda ir mūsu pozīcija. Protams, mēs varam vēl detalizētāk komentēt, ja jūs vēlties. Es došu vārdu Čičestera kungam. You, Paldies, priekšsēdētāji. Es sākšu ar. ar līdzjūtības izteikšanu šajā jautājumā, jo es atceros 70. gadus. Man arī aicināja ierakstīties šajā loģiskā sarakstā, kļūt par vārdu šajā sarakstā, bet laimīgā kārtā es nevarēju to izdarīt pirmkārt, man nebija pietiekami daudz finanšu resursu. Un tā tad bija mana lielā laime, bet es ar līdzjūtību skatos uz šo sārakstu un arī uz vārdiem, kas ir ierakstījušies ar ne. Es eh, esmu saņēmis ļoti daudz vēstules no vēlētājiem, kur ir detalizēti izklāstīti daudzi aspekti, arī daudzi neapmierinošie aspekti šīs lietas vešanā. Tā tiešām ir ļoti ilga sāga. Un cilvēkam, kas nav iesaistīts tajā visu šī lieta, var izskatīties mm, pilnīgi satriecoši apbrīnojama. Man arī ir draugi, kas ir bijuši, kas ir tieši iesaistīti šajā situācijā. Man patīk arī atsaucos Pērī kungu, manu bijušo kolēģi, kurš labi pastrādājuši šajā komitejā. Viņš ir virzījis šo vārdu sarakstu lietu, centies arī gūt taisnīgu tiesu, taisnīgu risinājumu viņiem. Bet um, līdz šim es uh, uzskatīju, ka parlaments ir darījis visu, ko parlaments uh, var darīt lūgumu iesniedzēju labad. Un man iespaido tas, ka sūdzētāji tomēr nav samierinājušies ar negatīvu atbildi, ka viņi turpina savu lietu. Un es domāju, ka mums ir jādara viss, ko mēs varam, lai turpinātu skatīt šo lietu, lai būtu taisnība galu galā, lai būtu taisnīga situācija. Tāpēc arī mums ir jārīkojas. Bet es gribētu atgādināt Stokvela kungam un citiem sūdzības ieslēdzējiem, ka neierobežota atbildība ir kaut kas tāds, ko cilvēki nesaprot. Un tāpēc ar šo neierobežotu atbildību dažkārt situācija ir diezgan īpatnēja. Situācija tagad ir mainījusies, ir mainījusies taksācijas situācija, agrāk loits ir bijis ļoti atraktīvs investīcija risinājums, tagad ir kaut kas cits un daudz kas cits ir mainījies, bet jebkurā gadījumā mums ir jādara viss, ko mēs varam, cenšoties piespiest iestādes, vismaz skaidrot pieņemtos lēmumus. Es uzmanīgi noklausījos komisijas pārstāvu un pārstāvis skaidro komisijas pozīciju. Es eh, esmu pateicīgs komisijas pārstāvim, jo viņš tomēr prezentēs šo ļoti vāju vesto lietu vislabākajā veidā bet eh, kādam tomēr jāizdara spiediens uz komisiju, lai komisija atkal padomātu par šo. Un šeit man ir eh, divas domas. Pirmā doma ir šāda, kas par to visu maksās, tik daudz naudas ir iztērēts, vai ir iespējams vispār kompensēt visiem, kas ir šajā sarakstā. Tas ir visiem cietušajiem. Tas ir tāds praktisks jautājums. Un vēl otrs jautājums, eh, ko es adresēšu. Uh, juridiskajam dienestam, vai ir tāds eh, precedents vispār, ka parlaments ir aicinājis tiesu izskatīt kaut kādu lietu, kas nav sūtīta ne no dalībvalsts, ne no komisijas. Es jūtu, eh, ka šeit mēs varētu dzirdēt ātru atbildi, tas varētu palīdzēt Sakupavela kungam un viņa kolēģiem. Merci, et je suis désolée, je peux... Paldies! Man jāatvainojas, es vairs nevienam citam neļauju, nevaru ļaut izteikties, bet mēs turpināsimies ar šo lūgumu rakstu. Mēs to iekļausim koordinātoru sanāksmes darba kārtībā, lai paraudzītos, ko mēs varam darīt, lai jums palīdzētu, jo mēs saprotam jūsu bāžas. Mēs uzskatām, ka tās ir leģitīmas un mēs arī runāsim ar juridisko lietu komitejas locekļiem. Nu, vārdsakot vārdu, es jums, diemžēl, vairs nevaru dot, jo es jau daudz esmu iztērējuši laiku, bet es gribētu dot. Kangai, Kangas kundzei, un tas arī būs viss. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Šī tēma ir tik saržģīta, tik milzīga, būtībā to vienas minūtes laikā nevar izstāstīt. Es vienkārši gribu uzdot komisijai vienu jautājumu, un tādā, tā tad mēs varbūt uh, sagaidīsim atdot šodien, vai varbūt pēc tam, uh, bet to es pateikšu angliski. Es gribētu uzdot Eiropas komisijai šādu jautājumu. Nord Stream gāzes vats tiek uh, tagad veidots, tas sākās aprīļa sākumā 2008. gada ziņojumā, ko sagatavoja lūgumrakstu komiteja mēs, paudām savas bažas. Un investoram bija mums jā, jāiesniedz vides uh, ietekmes novērtējums. Un tas bija jāizveido, balstoties uz visu Baltijas valstu uh, visu valstu ap Baltijas jūru uh, ekspertiem, bet man rodas jautājums, vai tagad komisija redzēja šādu pētījumu, vai tā to ir pieņēmuši, cik, cik man zināms, nekādas ne, neatkarīgas iestādes šādu vidas eh, ietekmes novērtējumu nav sagatavojuši, vienīgi investoru sagatavotais pētījums ir pieņems. Un te nu rodas jautājums, vai pie Baltijas jūras krastiem dzīvojušais pilsonis var mierīgi gulēt, vai viņu bažas tomēr ir pamatots, jo mēs esam ieguši ļoti, ļoti tādu satraucošu informāciju. Tad man jautājums par šo pētījumu. Paldies! Es gribētu dot tad vārdu komisijai, kurš grib izteikties, un nekas kungs lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji! Cik es saprotu, mums nav daudz laika, lai sniegtu jums detalizētu atbildi par šo tēmu, bet šī tēma tiešām ir ļoti svarīga. Un par to ir spries arī šeit parlamentā vairāku publisko uzklausīšanu laikā. Ļaujiet man tik sacīt, ka šis projekts tika iekļauts vadlīniju lēmumā 2006. gadā desmit projektiem. Un pēc tam privātais attīstītājs lūdza atļauju izvērst šo projektu saskaņā ar dalībvalsts kompetenci. Vārds sakot, lai varētu īstenot šo projektu, vajadzēja saņemt daudz dalībvalsts piekrišanu ņemot vērā to, ka šis projekts iet cauri īpašai dabas aizsardzības zonai. Un te nu bija ļoti kritiskas pārdomas saistībā ar vides apsvērumiem. Un Eiropas parlamentam jau 2007. gadā bija savs viedoklis par to, un notika tā, ka tika skaidri norādīts, pamatojoties uz Eiropas Savienības tiesību aktiem, nebija nekāda šauba par to, ka šis projekts bija jāpakļau pilnīgam vides ietekmes novērtējam un pamatojoties uz ESPO konvenciju, starptautiskajām saistībām un arī pamatojoties uz um, ietekmes, vides ietekmes novērtējumu direktīvu no institucionālā viedokļa. Eiropas Savienībai nav nekāda noteikuma, nav nekāda svars par to, vai šis eh, novērtējums tiek izvērsts no neatkarīgas organizācijas puses, bet katrā ziņā tas, ka šis novērtējums ir neatkarīgs, ir jau paredzēts pašā novērtējumā par ietekmi uz vidi. Šajā konkrētajā procedūrā jāņem vērā tas, ka tika sagatavoti nacionāla līmenī pieci ietekmes uz vidi novērtējumi un arī vispārējais ietekmes uz vidi novērtējums saistībā ar ESPO konvenciju. Tad tikai Vācijas. Vācijas eh, novērtējumā bija 1046 lapas puse tehniskajiem uh, rādītājiem. 48 eh, vēst, lapas puses, kas nav saistītas ar tehniskajiem rādītājiem. 310 lapas puses saistībā ar tehnisku informāciju, un tad 5, 54 lapas puses netehniska rakstura kopsavilkums saistībā ar EPSO konvenciju. Tas viss tika pieejams sabiedrībai, to visu varēja apspriest ar interesētām pusēm dalībvalstīm, Un komisija ļoti rūpīgi sekoja šai procedūrai ar pārstāvjiem no visām dalību valstīm. Mums ir dalību valstu vīdes ekspertu grupa, un viņi nodarbojās ar šī procesa pētniecību. Tad šīs procedūras beigā, kura, kā pareizi tik norādīts, tika beidzās ar vides atļauju ie, iegūšanu, pie visāda veida ar sabiedrību un nepari, nesabiedriski raksturu diskusijas, tūkstošiem šādu diskusiju. Vēl viens pieraugs, paraugs - Zviedrijas vides no, novērtējums tika novērties uz Zviedrijas enerģētikas eh, vād, eh, valdi, uz eh, jūras lietu valdi, uz nacionālo vides pārvaldi, uz Zviedrijas <laughs> Uh, Zviedrijas robeža apsardz organizācijai, uh, Zviedrijas Nacionālajam jūr, jūras braukšanas muzejam un daudzām citām organizācijām. Līdz ar to sabiedrības iesaistīšana ir vērtējama kā ļoti augsta, gan saskaņā ar ESPO konvenciju, gan arī tās dalībvalstis, kas, kas sniedza uh, atļaujas un tās, kas ir Baltijas jūra un vienkārši varēja paust savu viedokli. Ņemot vērā šos apsvērums, nav uzskatāms, ka šis process nebūtu uzskatāms par visaptverošu neatkarību novērtējumu. Mēs rūpīgi sekojam šī procesa attīstībai Un e, to jau arī no paša sākuma liela problēma bija ar munīciju, kas ir noglabāta jūras dzīvēs. Protams, ka tas bija arī, tā bija viena no prasībām, lai šī gāzes vada izveidas procesā tiktu ņemtas vērā e, jūras zīlēs noglabā, tiktu var ņemā, pē, ņemta vērā jūras zīlēs noglabātā munīcija. Un šī munīcija, šo munīciju bija ļauts iznīcināt, ņemot vērā to, ka sabiedrība tam piekrita, jo šāda procedūra tiek īstenot arī no jūras spēku puses, tā ir tāda standarta procedūra. Un līdz ar to visus šos procesus novēroja atbildīgās iestādes dalībvalstīs. Vai jūs varat iedomāties, ka kaut kā komisija varētu norādīt, kā šī vai tā mīna būtu neutralizējama? Un vairākos gadījumos publiskās apspriešanas lūdzu ņemiet vērā, ka šāds eh, apspriedz uh, eh, ilga 3 līdz 4 gadus, tiku, tiek uz, bija posmveidīgs process. Būt paraugs, piemēram, Vācijā, ka tur bija apelācija nevalstiskajām organizācijām, tā, es, tā to starpā bija arī Pasaules dabas fonds, kas uh, visas kopā nolēma īstenot uh, papildu pasākums, un tad šie tika īstenoti. Katrā ziņā ir simtiem tūkstošu lapas pušu, kas bija pieejams uh, sabiedrības locekļiem un visām iestādēm. Un pamatojoties uz to, komisija uzskata, ka nav vajadzīgs izvērt uh, izvērst īpašu neatkarīgu komisijas pētījumu, kurai nav ne kompetence šai jomā, nedz arī vēlmes apšaubīt dalību valstu izvērsto darbību. Visi šie dokumenti ir pieejami. Es labprāt jums eh, š, uh, ies, piešķirtu <laughs> šo dokumentu, bet tur ir tūkstošiem lapas pušu Un e, katrā ziņā tur ir labi pamatots, kāpēc dalībās kompetentās iestādes ir piešķīrušas atļauju būvēt šo gāzes vadu. Paldies! Liels paldies! Mm, es pateicos visiem tūkiem, kas piekrit nedaudz paturpināt viņu darbu, bet e, pie šī ļoti svarīgā temata es tomēr uh, apstājos. Göringen kungs, mēs to iekļausim nākošā sanāksmes darba kārtībā. Un tātad sekretariātam mēs arī nodosim jūsu sniegto informāciju, iespējams, ka um, sekretariāts nemaz nezina visu šo informāciju. Mēs jums jau iepriekš pateicamies. Līdz ar to es atvainojos, bet šī sēde ir jābeidz. Paldies!